So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamies kolēģis un kolēģi. Visiem, kas jau ir atnākuši, mēs eh, vēlamies pavēstīt, ka mēs uzsākam mūsu komitejas sanāksmi. Sirsnīgi sveicam jūs visus pēdējā mūsu sanāksmē šogad. Pirmajā punktā darba kārtībā ir divi, divas izmaiņas, divas, trīs izmaiņas. 13. punkts šodien vēl tiks pārunāts pēc desmitā punkta. Tas nozīmē, ka pa 13. punktu mēs runāsim vēl šodien par izmēģinājumu netiešo zemes izmantošanu no biodegvielu. Rīt no rīta prezidents, uh, pre, priekšsēdētājs Buzeks vēl, vēlējās pie mums ierasties un uh, no sava viedokļa pastāstīt par klimatu konferenci Kankūnā. Tā kā viņiem ir dažādi termiņi, viņiem dažādas tikšanās, iespējams, ka viņš uh, ieradīsies balsošanas laikā un mēs viņiem dosim iespēju izteikties. Piektais un sestais punkts. Tie ir jautājumi par uh, zāļu medicīnām. Tos mēs uh, pārnāsim kopā. Augu izcelsmes zāles. Un tad septītais uh, punkts. Uh, Skirakakis kungs. Tas tiks pārvietots uz ieviešanas sesiju 17. mūsu darba kārtībā. Tā ir darba kārtība. Ja nav iebildumi, tad tā ir pieņemta. Tad pa paziņojumiem var pateikt sekojošo, ka rīt šeit uh, Jan 4Q2 zālē virs mums 13. Eiropas vides uh, State and Outlook projekts tiks uh, prezentēts. Viss, kas ir interesēti, e, tiek laipni aicināti 13. jan 4Q2 ierasties. Žaklīna Meklēta, priekšsēdētājs, komisārs, komitejas priekšsēdētājs to visu prezentēs. Šis temats e, vēlreiz būs pēcpusdien arī mums šeit e, mūsu darba kārtībā. Otrakārt, trešdien, 1. decembrī, 14 šajā zālē, šeit, Jan 2Q2, būs darba seminārs par zaļo uh, dokumentu un meža aizsardzību. Par meža aizsardzību zaļo grāmatu koordinātori pieņēma lēmumu sarīkot darba semināru. Gribētu atgādināt, ka šodien un, un 1. decembrī uh, 1. decembrī ir pasaules ēdz diena. Aids diena mēs no ANO esam saņēmuši arī jaunu ziņojumu. Tā situācija izskatās samērā slikta. 33 miljonu cilvēku pasaulē ir slimi ar aids. Lielākā daļa no viņiem dzīvo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras tuksneša. 22,5 miljonu cilvēkiem tur ir aids. Tie ir vesela reģiona, kur ir patiešām tāda īsta epidēmija. Mūsu ziņojumā mēs esam teikuši, ka arī Eiropā šis jautājums ir uh, aktuāls. Baltijas valstīs, Ukrainā un Krievijā arī ir tādi ļoti dramatisks problēmas ar aids. Gribētu runāt arī par atkritumu izvešanas krīzi Itālijā, kampanijām. Komisija ir eh, tur nosūtījusi pārbaudas komandu, lai paraudzītos, kas tur ir nepareizi. Un eh, šīs komandas vadītāja Piebučēla, direktors kundze, īstenošanas sanāksmē 1. decembrī informē šeit komitejā par to, kāda ir aktuālā situācija. Un noslēgumā šodien sākas ANO klimata konference Kankūnā. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Strasbūrā. Un eh, visi bijām klāt rezolūcijas eh, pieņemšanā, kuru arī pieņēmām. 292 pret 274 balstīm. Es eh, domāju, ka mums ir tāda lielāka vienotība, bet situācija tiešām ir šāda. Es uh, esmu redzējis dažādas preses paziņojums pēc Strasbūras sesijas. Par vienu es tiešām ļoti brīnījos. Nav jau visam jāpiekrīt, kas, ko vairākums ir pieņēmis. Bet kolēģis Rails, viņš ir Rūpniecības komitejas priekšēdētājs, ir sagatavojis paziņojumu arī savā eh, funkcijā kā Rūpniecības komitejas eh, priekšēdētājs. Tur ir teikts, ka mūsu rezolūcija uh, ir līdzīga kā e, ekonomiska politiskā pašnāvība. Otrakārt citāts, kas ir rīta e, rasa no sasniegusi pret otrā pasaules kara, proti Vācija pārveidot par agrāru valstu, lauksamcības valstu, to tagad prasa Eiropas parlaments. Trešais citāts, arī klimata politiskajā viedoklī tas, kas šeit ir pieņemts, tas ir absolūts neprāts Nu jā, to jau var apgalvot, bet uh, pašnāvība un rīta rases plāns, tas iet pārāk tālu. Un es nedomāju, ka mēs, uh, mums vajadzētu šeit izteikt kāds vērtējums par šādām nostājām. Es domāju, ka tas tāds, tāda eks, ekscesīva pieeja. Un es nezinu, vai Rūpniecības uh, komiteja visumā kopumā par to domā arī tā. Es par to ļoti šaubos. Tie bija mani paziņojumi. Kolēģe Dagmā Rūta Bērenta pieteikusies. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija tieši mans jautājums. Priekšsēdētājs, ja viņš ir kāda komitejas, priekšsēdētājs tas ir viens no augstākajiem amatiem, kas ir Eiropas parlamentā. Šāda laime daudziem mums nav, un tiem, kam šāda laime ir, viņiem ir arī paša atbildība, un viņi runā komitejas vārdā. Tādēļ es jūs lūgtu izmantot savu funkciju kā mūsu komitejas priekšsēdētājiem šeit izpētīt, vai tas ir tiešām rūpniecības komitejas nostāja Citādi es jūs lūgtu uh, pateikt kolēģim Rālam, lai viņš uh, apzinās, ka tā bija uh, viņa, pa, viņa personīgais viedoklis gan par šo rīta rases plānu un uh, visu, ko viņš ir teicis, nebija gluži vienkārši bezgaumība. Paldies. Uh, kolēģis Kris Devis. Well, Chairman, clearly those comments are not priekšsēdētājā jāsaka, šie komentāri nesaskana ar parlamentu viedokli, kas nereiz vien jau ir izklāstīts. Rūpniecības komitejas priekšsēdētājs, protams, var darīt, ko viņš grib savā personīgajā laikā, un es tikai gribētu zināt, vai viņš izmantoja parlamenta resursus, uh, paziņot par šo preses relīzi, jo es zinu, ka, nu, nevar to darīt, to nedrīkst izmantot, un tas neskan ar mūsu iekšējo politiku. Un es domāju, ka tas pats būtu jāņem vērā arī parlamenta līmenī. Katlīna van Bremt? No? Paldies, Katlīna van Bremte. Nē. Briefly, because I... Izteikšos pavisam īsi. Uh, Es esmu ITRE komitejas pastāvīgā biedre, un es pazīstu priekšsēdētāju, tādēļ gribētu teikt, ka šonedēļ notiks arī ITRE komitejas sanāksme, un ļoti labi, ka jūs veicāt šo paziņojumu. Es personīgi noskaidrošu šo jautājumu, un domāju arī, ka citi uh, manas un citu grupu biedri ITRE komitejā šonedēļ gribēs šo jautājumu noskaidrot. Paldies! Danki. Jā, labi, paldies! Es uh, tad to arī tā darīšu. Tas tā drusku neparasti, kā kā citē kolēģis, bet šajā gadījumā es gribēju teikt, es tagad drusku tā kā pa, tālāk, pa tālu gājis, un še, to nevajadzēs vienkārši atstāt bez komentāriem. Rīta razas plāns un pašnāvība. Tā kā dokuments, ko er, er, Eiropas parlaments pats ir nolēmis, uh, Nu, un šeit ir eh, jāsamazina no 30 līdz 20% izmeši. Tas ir īstenībā eh, viņ, viņa puses laba un ļauna šāda izteikuma, un tādēļ es domāju, ka to vajadzētu kritizēt. Tālāk mēs varam pāriet pie 4. punkta darba kārtībā - mutiskas atbildams jautājums, ko uzdeva Janoš Āders un Anja Vaisgarbere un Džims Higgins. Jā, tas ir pareizi. Esmu pārēc trešajam punktam par protokolu. 6. 6. septembris protokols. Tas ir jums pieejams. Ja nav nekāda grozījuma iesniegta, tad tas tiek pieņemts. Tālāk tad mēs tomēr varam pārēt pie ceturtā punkta, proti mutiski atbildams jautājums par um, vitamīnu D trūkumu. Diskusija ar komisijas pārstāvjiem. Un vispirms došu vārdu Janušam Oderam. Paldies! Köszönöm a szót, elnök úr. Priekšsēdētāja kungs. Apmēram pirms pusgada mums eh, Eiros parlamentā bija veiksmīga konference Šeit eh, bija īsts kopsavilkums. To var saņemt, ja kāds par to interesējas, lūdzu, jūs varat eh, to dabūt, tai pieejama šajā konferencē. Bija runa par dažādiem jautājumiem, arī ar eh, kādu jautājumu, ar kuras iepriekš nekad nebiju strādājis. Es arī neesmu ārsts. Un, uh, Es vēlos labprāt dažiem sniegt atvainošanos. Labprāt, eh, būtu piedalījies šodienas prezentācijā, bet, diemžēl, es to nevarēju izdarīt. Tad vēl viena lieta. Mums ir arī fona materiāli, informatīvie materiāli. Tas ir šādā formātā pieejams. Ir arī kopijas, bet, diemžēl, tikai melni baltas un nevis raibas krāsēns kā šeit. Bet tas ir arī interesanti lasīt, eh, labprāt ieteiktu jums to izlasīt. Patiešām negribu tagad daudz runāt par informatīvo materiālu. Vienkārši gribētu pateikt eh, būtiskāko, par ko šeit ir runa šajā problemātikā. Mēs visi zinām, arī tie, kuri nav ārsti, tie, kuri vienkārši ir neprofesionāli, tāpat kā es, medicīnas jomā, kā mēs visi zinām. Cilvēks ir tāda būtne, kuram ir nepieciešams vitamīns D, ir īpaši pieaugušo vecumā. Tas ir svarīgi kauliem un muskuļiem. Protams, eh, tam ir nepieciešams arī uzņemt attiecīgu pārtiku, lai nodrošinātu vitamīnu D uzņemšanu. Bet eh, mēs nezinām, vismaz es līdz šim nezināju, kā jau es teicu, eh, man nav liela pieredze šajā jomā. Es nezināju, ka patiešām D vitamīnu trūkums izraisa ne tikai negatīvas sekas kauliem un muskuļiem, tam ir arī citi negatīvi aspekti. Vitaminam D tas ir ļoti svarīgs arī asinsvadiem, sirdī, diabētam, astmai, multiplārai sklerozē, arī dažādiem vēža veidiem. Vēl mazāk mēs zinām ka saskaņā ar aptaujām un pētījumiem vismaz 50% no Eiropas Savienības pilsoņiem ir vitamīna D trūkums. Šādu faktu maz zina. Arī man tā bija jauna informācija. Un mēs arī domājām, ka noteikti slimības Eiropā jau ir izskaustas. Piemēram, slimības, kādas bija agrāk izplatītas un šodien mēs pieņemam, ka tās šodien vairs nemaz neeksistē, bet tomēr, eh, pamatoties uz D vitamīnu trūkumu, tās ir. Šeit var rīkoties, novērst šo situāciju. Tur nemaz nav vajadzīgi tik daudz naudas. Ir eh, iespējams eh, rīkot attiecīgas informācijas kampaņas, ja patiešām parūpējas par to, ka vitamīns D tiek nodrošināts, tad nav tik augstas veselības nodrošināšanas izmaksas. Jūs priekšā ir tabula No 2009. gada ir šī tabula, tā ir viena kāda veca, pat labam. 27 dalību valstis tur apkopotas, un rezultāts ir šāds. Ja mums būtu papildus 10 miljārdi eiro, lai novērstu D vitamīna trūkumu Eiropas Savienības iedzīvotāju vidū, tad mēs apmēram 180 miljārdu eiro varētu ietaupīt veselības izmaksas pat 186 miljārdus. Arī tad, ja tas būtu pārspīvēti, pat ja būtu tikai puse no tā taisnība, vai kaut vai tikai ceturtā daļa, tad būtu ārkārtīgi liels ietaupījums. Un mēs kā politiķiem šajā komitejā vajadzētu rīkoties. Kā jau es teicu, nav nemaz jārīko tāda milzīga kampaņa, uh, nevajag pat pārāk daudz naudu tajā iegūdiet, ar samērā maz naudu var sasniegt ļoti labus rezultātus. Esmu pārliecināts, ka šeit patiešām ir nepieciešams Eiropas Savienības efektīvai um, veselības politikai sniegt atbalstu. Es nezinu. Um, laika, protams, nav daudz par šo jautājumu runāt, bet Varbūt eh, jūs varat pievērsties šai dokumentā pēdējiem ja uzdotiem jautājumiem. Tie ir trīs jautājumi. Ir nepārprotams pierādījumi. Vairāk nekā 50% Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir vitamīna D trūkums. Otrakārt, ar samērā maz naudu var daudz ko panākt. Un treškārt, komisijai vajadzētu sniegt atbalstu Un komisija vajadzētu būt eh, klāt nevis tikai šeit komitejā, bet arī plenārsēdē atbildēt uz jautājumiem šai sakarā. Tad mēs, protams, runāsim par šiem eh, jautājumiem, bet pēc tam vajadzētu arī plenārsēdē par to runāt. Paldies! Paldies, kolēģi Janoš Āder. Komisiju pārstāv DJ Zanko, DJ Zanko Andrei Rīs, un viņš pastāstīs, kāda ir situācija šiem 50% iedzīvotājiem, kuriem ir D vitamīna trūkums. Ko Eiropa vajadzētu darīt, lai tas tā nebūtu? Lūdzu, tagad komisijas pārstāvjiem vārds. Thank you, thank you. Paldies, priekšsādātāji. Komisija apzinās, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums saistībā ar D vitamīnu trūkumu organismā, saistībā ar dažādiem um, veselības aspektiem, un mēs saprotam, ka vajadzētu šeit vēl preventatīvas pasākumus. To mēs saprotam arī no šīs prezentācijas, ka vitamīns D ir ļoti būtisks um, uzturā. Komisija apsveic parlamenta interesi un pasākumus, kas tiek veikti šajā sakarā, un mēs gribētu paziņot, ka komisija apzinās uh, tos pamatdatus, mums tie, tie ir informācija par tiem um, Un, mūsuprāt, pietiekami pasākumi vēl aizvien netiek veikti. Un to redzam arī pētījumu rezultātos, kas ir uh, veikti, un uz šiem pētījumiem atsaucās arī Janoš Aderkungs. Maksimālais un minimālais vitamīnu un uzturvielu uh, saturs, kāds ir paredzēts 2002. gada direktīvā ar numuru 46, 1985 no 2006. gada. Um, tas tiks noteikts uh, tātad drošības nolūkos, nosakot maksimālo līmeni, balstoties zinātnisko pamatojumu, kā to ir izstrādājusi EFSA, uh, pārtiks drošuma aģentūra un citas iestādes. Tātad dati tiks apkopot no dažādiem avotiem. Un šie uh, tiks vērā ņemtas arī negatīvie rezultāti, negatīvā ietekme. Un tas ir ļoti būtisks darbs. Mēs šobrīd strādājam pie maksimālo līmeņu noteikšanas, un komisija arī sastrādājas ar dalībvalstīm un visām iesaistītajām pusēm. Notiks darbs, lai pārliecinātos, ka tiek uh, patērētājiem piedāvāti drošākie produkti, tajā pašā laikā uh, apzinoties, kāda varētu būt negatīvie ietekme, ja um, D vitamīns ir nepietiekams. Uh, Ir arī lūgts EFSA izstrādāt uh, zinātnisko uh, padomus attiecībā uz uh, dažādu vitamīnu un minerālu vielu uzņemšanu. Un mūsu mērķis ir beigt šo darbu līdz 2012. gada beigām. Kad komisija būs saņēmusi EFSA atzinumu, tad mēs izsvērsim, vai nepieciešams veikt kādus pasākums Eiropas Savienības līmenī un tiks ņemti vērā arī visi papildus pētījumi, strādājot pie pašreizējās veselības programmas, bet bieži vien tos ir visai grūti iestrādāt, tīpaši, ja mēs vēlamies runāt par klīniskajām pārbaudēm, um, to visticamāk varēsim darīt tikai turpmāko gadu laikā, bet mums jādomā arī par nākotnes programmām. Herr Ries. Paldies, Rīsa kungs. Dagmā Rota Bērenda pietiekusies. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā reakcija, kad es eh, lasīju šo jautājumu, bija pārsteigums, teikšu to tā. Ja es gribētu būt tā drusku ļauna, tad eh, Tad es gribētu teikt, eh, ka tas īstenībā tāds pasākums, lai pārdotu pārtikas eh, bagātinātāju vielas. It īpaši pēc tam, kad mēs diskutējām, cik eh, rūpīgi mēs dodam pacientiem informācijas, bet tagad drusku pārsteigta. to vienkārši tā pateikšu. Un es arī gribētu to vienkārši teikt, bet varbūt nediskutēt, kas ir Eiropas Savienības loma, Eiropas komisijas loma saskaņā ar Lisabonas līgumu. Es pati labprāt gribētu, lai Eiropas Savienībai būtu pilnīga kompetence par veselības politiku, bet mans viedoklis ir tās, ka man daudz neatbalsta. Un kamēr esmu viena pati īstenībā, mums jāpadomā, ko mēs vēlamies, vai mēs vēlamies kompetenci, un ja jā, tad kādās jomās. Tas būs samērā sarežģīti to panākt. Mums arī jāuzmanās, lai, mēs, lai mūs ņemtu nopietni, lai mēs paliktu nopietni. Gribēju pateikt arī dažas saturiskas lietas. Mums ir likumdošana, pirms dažiem kādiem daži kolēģi vismaz Līzes kungs, arī Kris Dēvis droši vien vēl labi to atcerēsies par uh, pārtikas uh, bagātinātāju vielām. Uzturnā, uzturētāju bagātinātājiem. Toreiz referenti bija kolēģi Emīlija Milleri bija tikai ļoti maza ziņojuma, kas ir tik ļoti uh, eh, apstrīdēti bijuši, kas izraisīja tādas, tādas īstu naidu vai uzbrukumus arī uz Mīļas kundas personīgi tādu jautājumu dēļ, proti, kā noteiktu vitamīnu vai minerālu vieli vai citu uh, pārtiks produktu bagātinātāju, kādiem tie varētu būt un kā tie drīkstot būt. Gribēju tikai uh, brīdināt jūs, lai mēs, mums tagad nevajadzētu uzsākt, jo ir jau likumdošana, mums nevajadzētu par atsevišķiem aspektiem runāt. Kolēģis runāja tagad par D vitamīnu. Jautājums par to, kurš no vitamīniem palīdz, ja to uh, dod lielākā, lielākā daudzumā, piemēram, cīnīties pret vēža saslimšanu. Zināms, ka pasaulē tas ir ļoti, ļoti apstrīdēts jautājums, tas nav droši. Jautāju ārstām, kas ir labi, ko uh, var darīt, vai tad ēst vairāk E vitamīnu vai D vitamīnu. Atbildes uh, arī no onkologiem bija ārkārtīgi uh, atšķirīgas. Es neesmu pati ārste, un es būtu ārkārtīgi piesardzīga to visu vērtējot. Ja mēs uzskatām, ka osteoporoze tā ir kaulu slimība, ir, ir lielas eh, problēma Eiropas Savienībā, tad es domāju, ka būtu arī pareizi strādāt pie šī jautājuma. Tad būtu eh, eh, jārunā par šo slimību, tam vajadzētu būt centrā un nevis risinājumam. Un ja mēs tā darītu un šo slimību izvirzītu centrā, vai tā būtu, piemēram, kaulu slimība, kalcija trūkums vai cits, tad varbūt, ka to var ārstēt ar D vitamīnu D. Tas būtu pareizi, un uh, tā, tā pieeja būtu pareizi, labprāt gribētu to redzēt arī dokumentos. Ja tiktu arī teikts, jā, desmit minūtes saules gaisma arī ziemā, arī ja ir mākoņa un ja iz, iz, iztiep rokas kāds no balkona, tad jau pietiek D vitamīns, saņemot šādu daudzumu saules gaismas. Man nav nekāda iebildumu, ka mēs runātu par atsevišķām slimībām, bet man ir iebildumi pret to, ka, ja Mēs jau, jau eksistējuši likumdošana ir, bet mēs izņemam ārā vienu vitamīnu. Kāpēc gan mēs nerunājam par C vitamīnu, par E vitamīnu un domājam, ka tur ir jābūt atsevišķam regulējumam un komisiju eh, lūdzam tur īpaši raudzīties to. Ja mēs uzskatām, ka eh, jau esošā likumdošana par pārtikas eh, bagātinātāju vielām ir novecojusies un ja tā ir jāpārstrādā, tad vajadzētu to arī darīt. Vajadzētu aicināt komisiju to darīt. Tad D vitamīns, E vitamīns, F vitamīns, C vitamīns galvenokārt par ko toreiz bija runa, to vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Bet citāds gribētu lūgt drusku atturēties. Es esmu priecīga par to, ka tas ir tagad komitē tiek pārnēs, bet nevajadzētu to plenārsēdē šo jautājumu atsevišķi iekļaut. Paldies, saka priekšādātājs. Vitamīna C kauja pirms pāris gadiem, to es labi atceros. C vitamīna aizstāvja parlamenta datoru sistēmu uh, sajauca, viņi desmitiem tūkstoši e-pastu sūtīja, viņi, viņi bija pār uh, bez ierobežu C vitamīna patēriņu. Un uh, direktīva par šo C vitamīnu uh, die, dienišķo devu, tā tika pieņemta. Es zinu par šo ārkārtīgi interesantu jautājumu vairāk neviens nepiesakās. Adrikungs varētu atbildēt, Rīsa kungs, jā, Kris Devis. Yes, I'm just talking to... Jā, es tikko apspriedos ar savu kolēģi, kurš mums, uh, kurš ir no, kopš šodienas uh, piedalīsies mūsu komitejā kā aizstājējs, un ceru, ka mēs aktīvi varēsim sastrādāties. Bet esmu no Somijas un gribēju tātad jautāt par ziemu. Nu, jāsaka, ka ziemā uh, situācija uh, ir atšķirīga nekā apvienotajā karalistē. Mēs runājam par pieejamo uh, saules daudzumu vai arī D vitamīnu, kas nepieciešams, tātad cik ilgi jāuzturās saulē. Nu, šie rādītāji dažādās valstīs atšķirās. Un, ja mēs lūkamies šo jautājumu Eiropas līmenī, tad sākumā mums vajadzētu vadlīnijas attiecībā uz to, ka, nu, protams, laika apstākļi ir atšķirīgi, saules gaismas ilgums ir atšķirīgs, tādēļ, nu, uh, pie kā tad mēs pieturēsimies, vai mums visiem vajadzētu uh, tātad katru dienu dzert kaut kādus uztura bagātinātājus, visiem turēt virtuvē uz plauktiņa, uh, ko iesaka kāda konkrēta uh, ražotāja iestāde. Vai arī parlamenta uh, līmenī katru dienu pusdienās vajadzētu kaut kādu pasākumu, ka visi nodrošina sev to D vitamīnu. Nu, tas man tāds jautājums, un gribētu arī lūgt informāciju no komisijas, kādi tad ir tie standarti, kāda ir tā kopējā prakse vai vadlīnijas, kuras mēs varētu ieteikt kā izejas punktu šeit. Kuč, uh, äh, man, uh... Jā, labi. Atkal un atkal ir dzirdams, ka līdzsvarots uzturs līdzsvarot dzīvesveids, pietiekami daudz uh, vitamīnu, dažādu vitamīnu, daudz ko dod, bet ļoti daudziem nav šāds uh, izlīdzināts uzturs un nav līdzsvarot dzīvesveids. Tādēļ, protams, uh, tāda informācijas kampaņa nemaz nav slikta, tā es gribētu teikt. Vai tā daudz ko palīdz? Vai tā sasniedz to mēģu grupu, ko vēlas sasniegt, tas ir cits jautājums. Bet uh, veselības profilakse, tas ir tāds vadmotīvs. Uh, bet mēs uzklausīsim vēl vairāk uh, viedokļus par D vitamīnu. Pieteicies vēl viens kolēģis, kolēģe, manis kundze, manis kundze, no Somijas, kā man saka kur pavisam savādāk par šo jautājumu uztver nekā Lielbritānijā. Puheenjohtaja, todellakin olen uusi tässä valiokunnassa. Paldies, priekšsādātāji. Esmu viena no jaunākajām šīs komitejas biedrene, un es nezinu, kādas bijušas iepriekšējās diskusijas par šo jautājumu jūs komitejā. Bet es personīgi uzskatu, ka ir visai dīvaini tas, ka šobrīd mēs runājam tikai par vienu konkrētu vitamīnu. Un gribētu piekrist Rodbērnes kundzei, ka mums vajadzētu šeit plašāku pieeju nedaudz izvēlēties. Un, kā jau minēja Deivis kungs, uh, Mēs runājam par dažādām praksēm dažādās valstīs. Bērna pirmajā dzīves gadā ir ļoti būtiski tas, cik daudz D vitamīnu tiek uzņemts. Un ir arī uh, dažādas rekomendācijas dažādās Eiropas Savienības valstīs, kas ir ļoti atšķirīgas. Somijā, piemēram, maksimālā pieejamā deva ir daudz zemāka nekā apvienotajā karalistē. Manuprāt, mums vajadzētu šeit rast līdzsvaru tomēr. Uh, lai mēs varētu vienoties par rekomendācijām visā Eiropā. Jo, ja šis uh, D vitamīna daudzums ir pārāk liels, tad tas var kaitēt, uh, un jo īpaši tas kaitē bērnu veselībai. Tādēļ mums vajadzētu apzināties, ka visā vēstures gaitā rekomendācijas attiecībā uz D vitamīnu lietošanu uzturā ir ļoti atšķirīgas bijušas. Tādēļ, manuprāt, ir ļoti laba ideja iesaistīties šādās diskusijās un būtu labi arī panākt līdzsvaru Eiropas līmenī. Paldies! Jā, vielen dank für diese. Paldies, Maņģers kundzei, par šo izklāstu. Rīskungs, vai jūs vēlaties vēlreiz atbildēt uz to, kas tika teikts? Just can, can fully agree with Jā, es varu pilnībā piekrist tai pieeja, ka mums vajadzētu nogaidīt pētījumu rezultātus, tos, ko veids EFSA no vienas puses, bet jūs jau varēsiet arī iedomāties, ka a, dažādas zinātniskās komitejas domā par šo jautājumu, tātad līdzsvars starp saules gaismu, a, atrašanos saules gaismā vai arī mākslīgiem gaismas avotiem, kā arī uzturs a, un dabiskie uztura bagātinātāji un citi faktori, kas mums jāņem vērā runājat par šo jautājumu. Un jāsaka arī, ka sabiedrība kopumā, uh, tur mums jādomā par īpašām sabiedrības grupām, kā vet, gados vecāki cilvēki, bērni, un tur mums nepieciešami dažādi risinājumi, lai atries, atrisinātu visas problēmas, kliedētu bažas un kā tad īsti pareizi rīkoties. Tātad ar prieku komisijā turpinām darbu pie šī jautājuma, sadarbosimies ar visām aģentūrām un iespējams arī ar pētniekiem, kas strādā pie šīm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 Tas nav tikai D vitamīns, kas trūkst, bet arī citi vitamīni, un tādēļ mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz šo vienu vitamīnu. Nu, labi. Situācija vienkārši ir tāda, ka, ja mums ir risinājums vienai problēmai, un ja ir arī zinātniskais pamatojums tam visam, kādēļ gan to nedarīt? un ir patiešām pamatoti pētījumi, kas uh, uzrāda konkrētus rezultātus. Un es domāju, ka ja ir arī citas problēmas, par kurām vajadzētu runāt, tas viss ir labi un jauki, bet uh, mēs esam pievēršies šai vienai problēmai, esam atraduši risinājumu, kādēļ gan to nedarīt. Tālāk. ASV ir bijusi daudz lielāka diskusija par šo jautājumu, ir arī ļoti plašs pētījums par šo jautājumu. ASV jau ir tālāk šajā jautājumā, un es domāju, ka šis pētījums drīzumā tiks publicēts, un es ceru, ka arī Eiropas parlamenta deputāti to izpētīs. Un tad vēl tika teikts, ka ir jau uh, likuma regulējums, kas ir jau 20 gadu vecs. Tur jau noteikti ir konkrētas vērtības, konkrēti skaitļi. Bet tagad jau ir runa par to, kas ir eh, vislabākā dienas deva, kuru vajadzētu lietot. Ir daudz zinātnieku, kuri saka, ka D vitamīns ir ļoti svarīgs, lai veiktu profilaks pret noteiktām slimībām. Būtiskais jautājums ir šāds. Vairāk nekā 50% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem trūkst D vitamīns ārsti to ir pierādījuši, tas ir zinātnē pierādīts, ka D vitamīns eh, ir svarīgs, tā trūkums eh, izraisa noteikti slimības, tas ir riska faktors. Es nerunāju par eh, slimību ārstēšanu, bet par profilaksi. Un tur ir ļoti skaidri argumenti, kādēļ ir jālieto vitamīns D. Varbūt, ka vajadzētu veidot kopīgu kampaņu bija arī vienoties par konkrētu vērtību. Acīm redzot, tie tās vērtības, kas ir noteikts pirms 20 gadiem, tās ir novecojušās, tas jau ir loģiski. Kā jau es teicu, nav jau tur runa par rentajiem miljardiem eiro. To arī vajadzētu izsvērt. Vajadzētu paraudzīties, cik liela ir problēma. Vajadzētu palūkoties, kāds ir gaidāmās rezultāts un kādas izskatās proporcionāli raugoties uz izmaksām, kas ar to ir saistītas. Un uh, rezultāts, jūs redzēsiet, ir ļoti pozitīvs. Manuprāt, uh, tur patiešām varam kaut ko labu sasniegt. Jā, labi, paldies par jautājumiem un interesantu diskusiju. Mēs uh, dzirdējām, ka komisija strādās pie šī jautājuma. Mēs dzirdēsim arī par to, kādi būs rezultāti šīm aktivitātēm, un kas attiecas uz veselību tad eh, tieši ar veselības aspektiem komiteja varēs turpmāk strādāt. Tālāk varam pāriet 5. un 6. punktu darba kārtībā. Tos mēs esam apkopojuši kopā, jo abos ir runa par tradicionāli lietotām augu izcelsmes zālēm. Daudz no mums ir saņēmuši ēpastus, e tie, kuri nobažījušies par tradicionāli lietotām augu izcelsmes zālēm, ir nobažījušies, ka Eiropas Savienotās aizliekas. Varbūt šodien mēs varam drusku tā uh, ievienest gaismu šajā visā jomā. Andrē Rīs atkal mums sniegs uh, informāciju par to, kas ir darām šajā jomā. Lūdzu, jums vārds. Sure. Uh... Priekšsēdētāji, tātad mēs apkopojam šos divus jautājumus un liekam tos pie viena punkta. Mēģināšu to darīt. Direktīva, kas groz 2001 šķērsvītra 8083 direktīvu par medicīniskajiem produktiem cilvēku uh, lietošanā, kas vienkāršotu procedūru, kā teik uh, laisti tirgū visi zāļu izcelsmes medicīniskie produkti. Tagad šī direktīva ir transponēta visās dalībvalstīs, un komisija uzskata, ka uh, šie gru, uh, apgrūtinājumi reģistrēt jaunas zāles uh, tātad zāļu izcelsmes medicīniskos produktus, šie ir samazināti. 2008. gadā tātad šis darbs tika uzsākts, un šobrīd visas dalībvalsts jau ir krietni tālu pavirzījušās uz priekšu. Kas attiecas uz datiem, ko mēs pētām un kas ir nepieciešami šai procedūrai, tad komisija ir uh, 2008. gadā izstrādājusi paziņojumi 584, ka sistemātiskie ziņojumi par šiem datiem par, padara reģistrāciju sarežģītāku, jo dati parasti nav pieejami. Komisija arī uzskatīja, ka šī pieeja uh, nozīmē, ka tieši tādēļ ir saņemts ļoti mazs pieteikumu skaits līdz šim brīdim. Un 2009. gada decembrī komiteja um, uh, zāļu izcelsmes medikamentiem izstrādāja vadlīnijas, kas norādīja um, tātad attiecībā uz izmēģinājumiem, ka ir arī daži ražotāji, kas var veikt savu um, iekšējo, uh, iekšējās pārbaudes un um, jāsaka, ka sadarbošanās iniciatīvas ar nozares pārstāvjiem, tas veicina um, pieteikumu skaitu valstī attiecībā uz reģistrāciju, un mūsuprāt tas, um, tas uh, uzlabo šo situāciju uh, gan um, valsts atļaujas izsniegšanas iestādē, gan arī kopumā. Un tādēļ jāsaka, ka jautājums saistībā ar vienkāršotu atļaujas izsniegšanas procedūru produktiem. Šeit jāsaka, ka komisija padomē iesniedza gala ziņojumu, arī parlamentā tas notika 2008. gada septembrī, un mēs gaidām no parlamenta un padomes atbildi. Komisija tā tad nav šobrīd veikus tālāku sojas attiecībās procedūru vienkāršošanu un direktīvas grozīšanu, un tas arī tuvākajā laikā nav paredzēts. Runāt par tradicionālajiem produktiem, kā, piemēram, ķīniešu medi medikamentiem. Šeit mēs uzskatām, ka 2004-24 direktīvas īstenošana vienkāršo laišanu tirgū tradicionāliem zāļu izcelsmes medikamentiem. Tomēr pēdējo 30 gadu laikā esam novērojuši, um, ka tas ir vienīgais apstākļs, kas uh, ir atšķirīgs saistībā ar uh, laišana tirgū. Tātad. Un kas attiecas uz papildus jautājumiem saistībā ar to, cik produktu vēl aizvien um, atrodas šajā procedūrā, kur procedūra nav pabeigta, nu vienkārši atbilde ir tāda, ka mēs nezinām. Jo decentralizētais process pie kura mēs strādājam kopā ar komiteju, šeit esam turpmāko mēnešu laikā plānojuši nonākt pie rezultāta. Un arī pagājušajā nedēļā notika diskusijas, kā organizēt šo procesu, lai iegūtu labāku ideju par situāciju, kā notiek īstenošana. Un kas attiecas uz pašiem produktiem un pieteikumiem, Šobrīd varam sniegt datus, ka 2007. gadā tika veikti pētījumi, un tie tika iekļauti 2008. gada paziņojumā, tātad 110 pieteikumi 17 dalību valstīs. Un saskaņā ar nozares pārstājiem un asociācijām aptuveni 200 tradicionālie herbālās medicīnas produkti Un šobrīd vēl aizvien sadalījums pa dalībvalstīm nav līdzsvarots. Tas nozīmē, ka vai dažās dalībvalstīs uh, ir daudz aktīvākas tradīcijas attiecībā uz šo produktu izmantošanu saistībā ar dažu, dažādu slimību ārstēšanu. Nu, citās valstīs šī tradīcija nav tik ļoti izteikta. Tādēļ, manuprāt, uh, uh, šobrīd tā ir visa informācija, ko var sniegt, bet, ja ir papildus jautājumi, ar prieku uz tiem atbildēšu. Paldies! Tad došu vārdu Bas Ekot vārdu. Answers, however... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu izteikt atzinību komisijai par uh, atbildēm, bet tomēr ir vērts padomāt par šīm atbildēt, jo patiešām komisija piekrīt, ka sistemātiskie pieprasījumi, kur ir saistīti ar certificēto reģistrēšanu, ar vien vēl izraisa zināmas problēmas un pat šķēršļus. Vienlaicīgi problēma ir arī tā, ka kopš 2011. gada aprīlu arī visām eh, šīm ārstnieciskajām vielām ir jāatbilst šīm prasībām, un tās nozīmē, ka sākot no aprīļa, un kā jūs jau teicāt, ka komisija ir atzinusi, ka jau 2008. gadā ir šādi jautājumi risināšana jāveic, tad tomēr mums ar vien vēl ir daudz un daudz lūgumu un, un pieprasījumu no pilsoņiem, kuriem interesē, kas notiks ar šiem produktiem. Un līdz ar to man interesē, vai Eh, sākot ar nākošā gada aprīli, kad šī direktīva pilnā mērā būs ieviesta, eh, ka, eh, mēs zināsim, kādas ir konsekvences, kādas ir sekas, un arī īpaši saistot ķīniešu medikamentiem, skatoties no holistiskā viedokļa. Un tas ir pavisam reāls jautājums, kāda, kāda būs ietekme, ja tas, šie produkti būs nopērkam tirgū un kāpēc tad komisija nepadomā par to, ka vismaz šīs ieviešanas periodu varētu paildzināt, lai tas nesāktos ar aprīli nākošajā gadā? Un lai mēs eh, varētu izvērtēt visus medikamentus, pirms tie nokļūst uh, eh, tirgu, lai nenokļūst tādu medikamentu, kur nav vēlami. Bez tam jūs atzīstat, ka varētu būt arī problēma tradicionālajiem medikamentiem, kur ir ilgu laiku lietot, bet ārpus Eiropas Savienības, jo, kā jūs teicāt, e, kopienā 15 gadiem e, jābūt e, visam izlūkotam komitejā. Bet kāpēc mums ir jābūt 15 gadiem Eiropas Savienībā un, un, un kā tas iet kopā ar šo lietošanu, kas ir spēkā? Un tātad kāpēc mēs neskatāmies uz katru atsevišķo gadījumu, bet jūs sakāt, ka citai gluda ieviešana ir iespējama, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tāds tiešām ir, jo aprīlī jau visam būtu jābūt kārtībā. Un tā tad, ja mēs skatāmies arī uz kaut kādiem atsevišķiem augu izcelsmes e, medikamentiem, vai tas nozīmē, ka mēs iekļāvim arī minerālu izcelsmes medikamentus, vai tur ir uh, kaut kādi paplašinājumi. Un ja jūs to visu ņemat vērā, vai ir iespējams 2011. Eh, gada aprīļa um, noteikto datumu pagarināt. Es gribētu precīzi jautājumus, uz, atbildes uz saviem jautājumiem. Rīsa kungs. So if, if I like to... Un Tā tad, ja es uh, gribu dot precīzu atbildi, tad man jāsaka, ka mēs negatavojamies pagarināt uh, datumu saistībā ar šo direktīvu. Šī direktīva ir spēkā jau no trījiem, sešiem, septiņiem gadiem. Un tā tad pastāv uh, šie regulējošie nosacījumi. Es domāju, ka tas ir pārpratums, ja mēs runājam par to, kā notiek reģistrācija, jo komiteja ir smagi strādājusi, lai ņemtu vērā visus pieprasījumus saistībā ar pieteikumiem. Un ir sagatavot dažādi papildus dokumenti, vadlīnijas, informācija dažādos līmeņos, lai viss būtu atbilstoši direktīvai. Vienlaicīgi direktīvā mēs esam arī šeit minējuši šo noteikumu par atrašanos Eiropas Savienības tirgo 15 gadu garumā, un tas attiec arī uz eh, ķīniešu un ajurvēdiskajiem medikamentiem. Un ir arī noteikums, kas ir šos gadījumos tiek ņemti vērā minerāla izcelsmes medikamenti, kaut arī e, ja minerāli nav galvenā sastāvdaļa, tad uh, vienalga esošās vēgulas uh, eh, noteikumi ir attiecināmi. Un ja ir papildus problēmas attiecībā eh, uz to, kā varam palīdzēt pieteikumu iesniedzējam, nokārtot visu nacionālajā līmenī, tas viss arī ir pārunāts. Dagmar Rūda Berenta. Paldies. Mēģināšu drusku teiksim, tu visu apkopot. Arī Zgunga izteikums, ka viņš pat labāk nedomā par to, kā pagarināt termiņu vienkāršotā reģistrēšanai. Es domāju, tas ir pareizi, jo tas ir noteikts likumā, un es būtu ļoti pārsteigts, ja uh, eh, Rīzkungs pēkšņi gribētu viens pats mainīt likumu. Es domāju, tas mums nepavisam nepatiktu. Parasti mums tās lietas nepatīk, jo tā ir likumdošana, ko mēs esam pieņēmuši 2004. gadā koplēmuma procedūrā. Eh, tautas partijas eh, referents bija, un es biju ēnu referente. Uh, Mēs bijām ne tikai referents un ēnu referents, mēs arī esam inicijējuši likumdošanu. Tas nozīmē, ka mēs aicinājām komisiju izstrādāt atbilstošu likumprojektu. Komisija nedarīja to labprāt. Un veselu laiku tas viss ieilga. Un pēc tam, kad šāda likumdošana bija uzsākta, tad atkal tas viss ievilkās līdz kamēr mēs eh, atļaujas izsniegšanas eh, iestādē Londonā varējām panākt, ka tur eh, tika sagatavots arī uh, monogrāfijas par atsevišķiem augu izcelsmes līdzakļiem, ka vispār tika nodibināta šāda komiteja. Tas viss bija ļoti ilgi, un tiem ka, no jums, kas nav bijuši tā visur klāt, gribētu teikt, ka ir bijusi šeit daudz likumdošanas procedūras. Tas bija viens no sarežģītākajiem, jo parlamentā šeit saskarās divas pasaules, jau divas skolas no vienas puses. Pacienta izvēļu iespēju aizstāvji, ka pacients pats var izvēlēties dažādas uh, metodas. Es uh, piederu uh, arī šai frakcijai, arī mans kolēģis, kas ir arī ārsts. Mēs sakām, ka auga izcelsmes līdzakņiem ir jābūt būtiskai iespēja daļai. Un uh, dažreiz, ja slimība nav tik smaga, tā, nu, tas ļoti var palīdzēt. Tā bija ārkārtīgi sarežģīta diskusija. Līdzes kungs noteikti atcerēsies. Bija vesela virkne tradicionāla mediķu, kas uh, to apstrīdēja. Teikšu to tā drusku piesardzīgi. Eh, tas, ka mēs panācām savu, bija arī tādēļ, ka Senistiko kungs un es, mēs izmantojam savu autoritāti un eh, potenciālo svaru tādā panestā nozīmē. Mēs teicām arī, ka ir arī samērā sarežģīti runāt par augu izcelsmes līdzekļiem. Uh, Varbūt, ka nevajadzētu šeit iesaistīt ķīniešu tradicionālu medicīnu. Es labprāt to darītu, bet eh, teikšu to vēlreiz. Man ir arī draugi, kas eh, ir no homeopātiskās medicīnas. Es viņiem teicu, ka tā nav jūsu likumdošana, mums ir vajadzīga cita likumdošana, tā ir cita filozofija, bet šeit ir augu izcēlesmes likumdošana, tā ir drusku cita kategorija. Mums ir šeit jānodala medicīnas līdzekļu jautājumi kas šeit ir tikuši pārunāti. Gan kolēģis Ekauts, gan ir kolēģis Broks. Tie ir arī jautājumi, kas attiecas uz eh, likumdošanu. Šeit ir vienkāršota licenču izsniegšana augu izcelsmes līdzekļiem tādēļ, ka augu izcelsmes medicīnas līdzekļi, tā, eh, atšķirībā no ķīmiskiem līdzekļiem, eh, tos ir ļoti grūti pakļaut uh, pierādījumam, ka tie tiešām ir iedarbīgi. Ko mēs prasām? To mēs prasām no katra medicīnas līdzekļa. Mēs esam daudz stingrāk kļuvuši šajā ziņā. Mēs uh, prasām ne tikai pierādīt šādu iedarbību kā normāliem līdzekļiem, bet mēs prasām arī, ka vajadzētu pierādīt, ka tie ir efektīvāki nekā citi līdzekļi, kas ir tirgu augu izcelsmes līdzekļiem esam piešķēruši privileģētu statusu, esam teikuši, ka tas nav jāpierāda. Tas bija viens no centrālajiem punktiem diskusijā. Savukārt, kā izlīdzinājumu šai vienkāršotajai licenču izsniegšanas procedūrai, uh, tur ir tādēļ ir iekļauts drošības aspekts. Tradicionālā lietošana, viņš jau ir tik ilgi lietots 30 gadus, ir ārpus Eiropas Savienības 15 gadus Eiropas Savienībā, nekas slikts nav noticis. To mēs zinām. Uh, Uh, un Ekauts kundze teica, kas būs, uh, ja būs mazāk ietekama. Tas ir uh, likumdienas 16. pāns C apakšpunkts. Ja produkts ir mazāk nekā 15 gadus Eiropas Savienībām tiek lietots, bet vispār to vajadzētu iekļaut vienkāršotā procedūrā. Tad dalībvalsts norāda, ka ir pieprasīta šāda vienkāršota procedūra. Tas viss ir noregulēts. Likumdošana ir mūsdienīga un laba tā nemaz tik ilgus gadus ne, nepastāv. Kādēļ ir eh, tā, ka mēs saņem tik daudz vēstuļu? Daudzi produkti pazūd no tirgus. Es grib, gribēju uzzināt, kādēļ tas tā notiek, gribēju šeit iegūt informāciju. Patiešām var būt, ka daži produkti nevēlas, lai par dažiem produktiem nevēlas, lai e, tie tiktu iesniegti šajā vienkāršotē procedūrā. Dažiem nevar, nevar piespiest. Es nevaram nevar teikt, tev ir jāpiesakās uz vienkāršoto reģistrāciju. Ja tu to nevēlies, tās ir tavas tiesības. Tieši tāpat kā šodien vienkāršiem produktiem, produktiem, kuri nav īpaši bioloģisku vielu vai ķīmisku vielu, Un, ja tas ir atļauts vienā dalību valstī, tad viņiem nav obligāti jāpiesakās vienkārši to reģistrēt. Tas ir samērā skaidri noregulēts, kā tradicionālā auga izcelsmes medicīna kopš 2004. gada. Viņiem ir septiņu gadu laiks eh, iziet cauri šai vienkāršajai licenču procedūrai. Nākamajā gadā šis septiņu gadu periods beigsies. Es nevaru izvērtēt, kādēļ kāds to nav izdarījis. Varbūt, ka vienkārši nogulējis, tas man pārsteigtu, jo asociācijas, kuros eh, augu izcelsmes eh, medicīna ir eh, organizējusies, tie ļoti labi zina, ka tas ir jādara un informē arī savus dalībniekus. Citi iespēja, kādēļ tas nav noticis, protams, ir, ka viņiem ir problēmas ar kvalitātes standārtu izpildu attiecībā šo ārniecības līdzekļu. To es nezinu, tas tā varētu būt. Tie, kuri nevēlas šo vienkāršotu procedūru, tur, protams, kā vēlreiz pārbauda kvalitāti. Pēdējā iespēja varētu būt, ka tas ir kāds komplekss medicīnas līdzeklis, eh, kas sastāv no vairākām tādām. Ehot kungs un Rīs kungs to tikko pieminēja. Varbūt, ka tur arī minerāla vielas un citas vielas klāt. Un līdz ar to tas nav iekļējams šajā likumdošanā, jo uh, savā būtiskajā daļā tur ir arī eh, citas daļas. Un tā ir cita uh, atļauja procedūra, tie ir ķīmiskie līdzekļi. Un tā ir situācija, kurā mēs tagad esam. Daži ražotāji tieši tāpat kā toreiz uh, pārtiks piedeva jautājumā, eh, kur bija C vitamīns ļoti daudz klāt. Tur tik cilvēki satraukti kājās un satraukti. Varbūt šeit ir līdzīgi, es nezinu, Rīskungs nepievienīja, ka tā būtu problēmas arī, to nezinu, varbūt, ka Rīskungs varētu mums vēl pateikt, vai komisija pārdomā nākotnē izstrādāt eh, likumdošanas prie, priekšlikumu par homeopātiju un tradicionālo ķīniešu medicīnu. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Dagmārais ļāva ilgāk parunāt, jo šīs komitejas atmiņa varbūt eh, šeit var nākt par labu arī jaunā, jaunajiem deputātiem. Eh, tomēr es gribētu arī teikt, ka es arī saņēmu tādas pašas vēstules, kurās tika paustas bažas, ka augi ko jau vecmāmiņa lietojusi, un vecvecmāmiņa, piemēram, salvija, kumelītis, ka pēkšņi Eiropas Savienība to aizliekšot. Varbūt Rīskungs es varētu kaut ko par to pateikt. Es, godīgi sakot, nedomāju, ka tā ir, bet, nu, tādas bāžas pastāv, ka tie augi, ko cilvēki ciematos vienmēr ir izmantojuši, tagad tos ir jāreģistrē, un tie nebūs reģistrēti, tad tos nedrīkstēs vairs izmantot. Ir arī firmas, kas nav firmas, bet eh, kas, nu, varbūt ir arī vienkārši kādā reģionā tiek šie augi nodoti no cilvēka cilvēkam, un varbūt šīs bažas ir tādas, ka no 2011. gada aprīļa šie mazie medicīnas pārstāvi, tie homeopāti, antropozofi, kas vienkārši, nu, it kā viņi darbi tikšot aizliegtu, jo viņu produkti ne, nebūšot reģistrēti. Varbūt jūs mums varētu to paskaidrot, Rīsku. Tā, Kris Dēvids. Un tā es gribētu izdzirdēt jautājumu uz to, atbildu uz to jautājumu, kurus uzdevu. Un paldies priekšsādētāji! Es tagad nerunāšu par vitamīniem un pārtikas uh, eh, piedevām, bet runājot par augu uh, eh, valsts izcelsmes produktiem, es arī gribētu dzirdēt atbildes uz tiem jautājumiem, par kuriem runāja priekšsēdētājs. Un vienlaicīgi arī to, ko teica Dagmāra uh, Bērnte. Ir tad man jājautā, vai komisija gatavojas uh, Eh, strādāt pie konkrēta priekšlikuma par homeopātiskajiem medikamentiem, jo arī šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un vismaz attiecībā uz manu valsti, Grieķiju, mums ir ļoti e, daudzi un dažādi e, eh, augi, kurus varam izmantot ārstēšanā un tas ir arī saistīts ar to, ko teica Dagmāra, kad viņi runāja par konkrētām ārstēšanas iespējām, un ir arī iespējas izmantot ilgspējīgas attīstības dažādiem pasākumiem, un ir daudz mazu uzņēmēju, kuri ir sākuši darboties saistībā gan uz augu izcelsmes eh, medikamentiem, gan eh, citām augu izcelsmes vielām, un līdz ar to mums vajadzētu arī aicināt iedzīvotājus eh, pievērsties šādām aktivitātēm, bet ir uh, lielas bažas, kā šo likumdošanas normu um, ieviesīs, kā tā konkrēti strādās dzīvē, un tāpēc es vēlos arī uzdot šo jautājumu, par kuru, kur uzdevu jau pašā sākumā Un tā tad sagatavojot šo likumdošanu, uh, mums ir jādomā arī par ieviešanas uh, laiku, kā pāreiz laiku, kuru varētu izmantot. Paldies! Un tagad vārds. Rīsa kungam no komisijas. Runājot par šo uh, direktīvu, un procedūru. Te mums jāsaka, ka būs uh, produkti ar vien vēl pieejami tirgu, bet uh, tie nebūs kvalificēti kā auga izcelsmes uh, produkti, kurus pārdos saskaņā ar šo te režīmu. Runājot par tradicionālo medikamentu uh, Uh, komisijas iniciatīvu un visāda veida uh, medikamentiem, kas būtu saistāmi vai no nu ar uh, Ķīnas izcelsmi, vai antroposofo izcelsmi, vai ajurvedisku dabu. Līdz šim mēs neesam plānojuši nekādas regulējošas iniciatīvas, kā jūs zināt. Mūsu dienas kārtība ir ļoti noslogota jau uh, daudzu gadu gadrumā esam strādājuši pie veterinārās e, medicīnas produktiem, esam sagatavojuši e, daudz e, normu, kuras gribētu piedāvāt arī parlamentam apspriešanai. Jā, tas no jūsu puses paldies. Esam par to runājuši un arī paliksim pie šī jautājuma. Jā, lūdzu. Iet priekšsādātāji, vai Rīsa kungs atbildēja uz manu jautājumu, un es to nedzirdēju. Tā tad tiek atkārtots, vai jūs atbildējāt uz manu jautājumu? Es tātad gribu teikt, ka regulatīvas, regulējošas dā, dabas iniciatīvas attiecībā uz tradicionālo medicīnu, tāds bija jūsu jautājums. Eh, nu, un eh, deputāti saka, sakiet vienkārši jā. Un komisijas pārstāvs saka, es labprāt teiktu, e, jā, jo, jo es kā students arī esmu mācījies šo priekšmetu, bet jāsaka, ļoti grūti ir piedāvāt šāda veida iniciatīvu pašreizajā plānošanas attīstības stadijā. Un tā tad atbilde bija drīzāk nē nekā jās. Un deputāti saka, e, atbildēji vajadzētu būt, ka man patiktos, ka tā būtu, bet mums nav tā ļauts teikt. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, tagad vērst vērību uz, uz to atbildi, kur drīzāk izskanēja, kā nē. Te man jāsaka, 2008. gadā komisija savā ziņojumā konstatēja, un neatkarīgi no šī te ziņojuma arī bija runāts par to, ka ir jānovērtē atsevišķu produktu uh, izvērtējums. Un te nu jūs sakāt, ja nenotiek pat šāda veida izvērtēšana, kas noticis ar 2008 la, gadu un šo uh, dienu. Nu, jāsaka, nevisai daudz, kas ir noticis šajā ziņā, un deputāts Nantoris saka, es jau tā domāju. Ja būs iniciatīva no deputāta puses, uh, aicinājums komisijai eh, veikt šādu izvērtēšanu ziņojumu, tad eh, mēs strādāsim. Bet te iet runa nevis par eh, mm, ziņojumu, bet par likumdošanas iniciatīvu. Es ieteiktu, ka Sanko ģenerāla direktorārs varētu doties braucienā uz Indiju un paraudzīties uz vietas, kas tur notiek. Joks pie malas. Turpināsim darbu ar astoto punktu darba kārtībā. Septiņi, saka priekšādātājs, jā, septītais punkts, Korina Lepāža, mutiski atbildams jautājums par jaunajām vadlīnijām attiecībā uz GMO radītā veselības apdraudējuma novērtēšanu. Jautājumu uzdot Korina Lepāža. Euh, si, Euh, Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, un des points majeurs du débat. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, viens no uh, šo debašu svarīgākajiem aspektiem ir saistīts uh, ar uh, veselības un vides risku izvērtējumu. Un e, tas ir saistīts ar ilgstošu analīzes procesu, lai novērtētu sekas. Uh, arī hroniskos efektus un tos efektus, kuri izpaužas tikai laikam ritot, kumulējoties. Un tā 2008. gadā EFSA viennozīmīgi E, konstatēja, ka ir e, nepieciešams e, papildus pētīt. Un tas savukārt saistīts ar 2010. gada 14. oktobru pēdējo padomes sanāksmi, kad tika strādāts pie tiem apstākļiem, kā jāveic ir ar veselību saistīto apstākļu izvērtēšana aģentūrā. Un tas savukārt ir saistīts ar vadlīnijām attiecībā uz veselību un E, vidi. Bet dažas dalību valstis uzskata, ka šīs jaunās vadlīnijas īstenībā ne visuzlabo e, prasības, bet pavājina tās prasības, kuras jau līdz šim e, tika uzskatītas kā visai tāls no tām prasībām, kuras izvirz direktīva. Un tā es tad gribētu teikt to, ka pētījumi kuru rezultāti ir jādara zinājumi saskaņā direktīvas 25. pantu, un tas ir saistīts ar bioloģisko iespaidu, kādu rāda ģenētiski modificētie organismi, uh, un eh, eh, kādas ir eh, sekas laika minot. Te mēs runājam par 90 dienām, tā kā tas bija par pesticīdiem, bet te izvērtējums norit divu gadu garumā, un jautājums ir, vai komisija ir iecerējusi e, pagarināt pētījumu laiku, nevis, ka tas ir 3 mēneši, bet 24 mēneši, un vai arī ir paredzēts iesaistīt vairāk izmēģinājumu dzīvnieku žurkas. Un, un tas ir ļoti precīzi noformulēts, kā prasība direktīvā, bet atkal man jāsaka, tas viss netiek darīts atbilstoši prasībām. Arī statistiskā uh, ticamība nav visai augsta. jo, ja netiek eh, pielietot toksiskās analīzes metodi, tad uh, mēs nevaram runāt par uh, ticamību un uh, ir daudz vairāk nepamatotu negatīvu konstatējumu nekā pozitīvu atbilžu. Un mums jāskatās arī, kā mēs traktējam eh, definīciju par bojājumiem un kāds ir risks šajā sakarā. Un eh, visi šie jautājumi ir jāņem vērā, bet eh, trūkumi būtu jānovērš papildinātajās vadlīnijās. Un ir nepieciešami arī stingrāki ekspertu secinājumi. Nedrīkst būt tā, ka ir apšaubāmi rezultāti bet pašlaik eh, pašreizējā formā diskusijas eh, ir tādas, ka būtu tās jāveido plašākas un pārskatāmākas, lai varētu veikt stingrāku ģenētiski modificēto organismu veselības risku izvērtējumu, īpaši runājot par tiem produktiem, kuri jau ir tirgū. Un trešais man jautājuma elements ir saistīts ar riska vadību. Komisijā ir jānodrošina, ka riska izvērtēšana notiek pareizi. Ja tas nenotiek pareizi, tad mēs arī nevaram veidot pareizu riska vadību. Tas ir pilnīgi neiespējami. Līdz ar to komisijā ir jānodrošina tas, e, ka EFSA atzinumos e, teiktais ir e, jāņem vērā attiecībā uz eh, direktīvu 2011. 2001. Un tikai eh, vienā mm, gadījumā ir runāts par nekonkrētiem, eh, nekonkrētām sekām vai, vai atbildēm, kaut nekonkrētība ir bijis daudz lielāks. Un tā tad mums ir nepieciešams arī drošas, nekonfliktējošas procedūras, kas arī ir caurskatāmas uh, attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem. Visus, visiem šiem jautājumiem atbildēs uh, Sanko ģenerāla direktora pārstāvis. Tu dabor. Paldies, priekšsādātāji. Es tikai gribēju teikt, ka komisija un arī komisārs Dalī pilnībā piekrīt tam, kas tika teikts par EFSA pētījumiem. Mēs atzīstām visi gan šeit, parlamentā, gan arī komisijā. Mēs visi varam atzīt, ka mums nepieciešams zinātniskais izvērtējums no EFSA puses, kas būtu objektīvs un caurskatāms. Manuprāt, par to nekādas diskusijas nenotiek, un um, komisārs Dalī jau ir to nevienu reizi vien norādījis, un viņš arī parādījis, ka ir gatavs risināt šo problēmu, jo mēs atzīstam, ka ir vairāk aspekti, kur būtu nepieciešama uzlabojumi. Un atbildot uz Lepāža kundzes jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz pirmo jautājumu, GMO izvērtēšana ir salīdzinošs process, tātad viens ģēmo augs tiek salīdzināts ar tradicionāli audzētu augu, šīs pašas sugas augu. Un var salīdzināt uh, tātad ģenētisko pārmaiņu uh, rezultātus. Tas nav tas pats, kas pesticīdu jautājumā. Labi, dažos pesticīdu uh, jautājumos ir tādi toksiskuma pētījumi, kas ir veikti visai ilgi, bet ja mēs runājam par govi trak trakumsērgu, BSE, tad, nu, tur pētījumi saistībā ar toksiskumu ir veikti jau desmitiem gadu ilgi. Tātad šeit mums jārunā par konkrētās slimības dabu. Un, ja mēs runājam par ģēmo konkrēti, tad tā nav līdzīga problēma um, kā toksicitātes problēma. Jūs jau zināsiet, ka ģēmo gadījumā bieži vien tiek runāts par augiem, kas ir izturīgi pret herbicīdiem, pesticīdiem vai um, izturīgi attiecībā uz kaut kādām slimībām vai kaitēkļiem. Tie augi, kas ir uh, noturīgi pret kaitēkļiem, tik vērtēti tādā pašā veidā kā pesticīdi, kam ir tādas pašas īpašības. Ir BT pesticīdi, piemēram, kas um, nogalina kaitēkļus un tie tiek skatīti līdzīgā veidā. Tātad, ja mēs runājam par normāliem PT pesticīdiem un uh, ģenētiski modificētie augi, kas ir BT, Tieši tāds pats process šeit tiek izmantots veicot vērtējumu. Tomēr ir, uh, tiek veikti 90 dienu toksicitātes pētījumi žurkām, nevienmēr, jo uh, nevienmēr tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, bet ir gadījumi, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, un par to mēs arī šobrīd domājam. Mēs šo procesu vēl neesam pabeiguši, bet Mēs šobrīd uh, ap, apsveram, um, vai 90 dienu ilgie pētījumi ir adekvāts ilgums. Ja mēs lūkojamies uz daudz garāku pētījumu, kā 24 mēnešu, ko vēlējās Lepāža kundze, tad jāsaka, ka žurku uh, barošana ar ģēmo augiem tik ilgā laika termiņā, lai to varētu paveikt, ir nepieciešamas pārbaudes procedūras, kas būtu apstiprinātas gan kopienas līmenī, gan arī starptautiskā līmenī. Mēs nevaram aicināt noteikti 24 mēnešu laika termiņu pētījumiem, ja nevienatne zinātniskā iestāde pasaulē to neatzīs. Tādēļ šeit nepieciešams tomēr nedaudz padomāt. Bet, kas attiecas uz 90 dienu protokolu, tad šobrīd apsveram to, kādā veidā varētu stiprināt. Otrs jautājums. Tas ir saistīts ar regulas projektu, kas mīkstinātu prasības. Tam mēs nepiekrītam. Mūsuprāt, tas stiprina pašreiz esošos noteikumus vairākos līmeņos. Pirmkārt, runājot par juridisko aspektu. Jāsaka, šodien um, mums šajā jautājumā ir tikai nesaistošas vadlīnijas. Bet, ja mums būs komisijas regula, ja mums ir komisijas regula, tad šīs vadlīnijas kļūst par tiesiski saistošu instrumentu. Un tam būs arī savi plusi. Mēs arī uzskatām, ka izvērtējums tiek uzlabots no zinātniskā skatu punkta, jo tagad ir iekļauti vairāki mērķi, kas ir jāsasniedz katrā riska izvērtējuma stadijā. Un tas nozīmē, ka kopējā izvērtējumā uh, tas atspoguļojas arī uz kopējo risku, un tas ir, uh, tiek skatīts starptautiski atzītās riska jomās. Tādēļ mēs īpaši gribētu uzsvērt to, ka mums nevajadzētu vienkārši tagad uh, ķerties pie kaut kādām jaunām idejām, jauniem kritērijiem, kas starptautiski nav atzīti. Mums ir nepieciešama šī starptautiskā sadarbība, mums nepieciešams īstenot šīs vadlīnijas, lai EFSA izvērtējums tiktu uzskatīts par um, uzticamu no starptautiskās, kopie, starptautiskās sabiedrības puses un tas netiktu apšaubīts. Nākamais jautājums runājot par protokolu uh, pārbaudēm un analīzes procedūru starta, um, statistiskās analīzes mērķiem. Šeit mūsu viedoklis ir tāds, ka uh, ar procesa palīdzību šie aspekti tiek stiprināti. Mūsuprāt, tās, tie nebija jautājumi, kas iepriekš bija jau atrisināti vai ka tie tagad tiktu vājināti. Mūsuprāt, mēs esam um, noteikumus padarījuši striktākus, nu varbūt ne tā, kā gribēja to lapāžas kundze, kad viņi gribēja 24 mēnešus, bet jebkurā gadījumā pašreizējo protokolu esam spēcinājuši. Un kas attiecas uz trešo jautājumu par ilgtermiņa riskiem. Tad šeit mūsuprāt ir svarīgi to darīt, un to mēs darīsim vēlāk ar cita juridiskā instrumenta palīdzību. Ir ļoti būtiski, lai būtu monitoringa procedūra, šī uzraudzības procedūra, un tad, kad ģēmo ir izsniegta atļauja, tas ir autorizēts, tad mums nepieciešams tiesiskais ietvars, ar kura palīdzību mēs varam uzraudzīt augšanas procedūru un kultivāciju tad, kad šis ģēmo ir atļauts. Un atgriežoties pie šī paša svarīgā jautājuma, mums nevajadzētu šeit jaukt uh, tādus maznozīmīgus viedokļus ar zinātniski atzītiem viedokļiem. Zinātnē visi jautājumi tiek apšaubīti, un tieši tas veicina progresu un pētījumus. Ja zināt, zinātnes pārstāvji beigs apšaubīt visus jautājumus, tad nekādu progresu mēs vairs ne, nesasniegsim. Tādēļ ir svarīgi um, šī apšaubīšana un turpmāk pētījumi no zinātnes nozares puses. Turklāt ir ļoti svarīgi turpināt uh, domāt un ņemt vērā visus viedokļus. Un ir arī kāds atzinums no EFSA, kur bija iekļauts tāds um, mazāk izplatīts viedoklis saistībā ar marķieriem par anti, uh, antibiotiku uh, noturību. Protams, ka mums šeit ir uh, jādomā par ikviena zinātniskā paneļa biedra atbildību un uh, viedokli, lai tā tad uh, tas saskanētu ar vairākuma viedokli, jo mēs pieņemam, ka tad, kad zinātniskais panelis izsniedz savu, nāk klajā ar savu atzinumu, viņi cik vien iespējams ir nonākuši pie vienprātības. Un ja mums ir vairākuma viedoklis, kas saka balts, un mazākuma viedoklis, kas saka melns, tad uh, riska uh, uzraudzītājiem, tas ir komisijai, ir grūtāk pieņemt lēmumu. Un gadījumos, kad tas notiek, zinātniskā izvērtējuma gaitā mēs uzreiz vēršamies pie EFSA un lūdzam precizēt šo jautājumu. Mēs viņus lūdzam atgriezties vēlreiz pie tiem zinātniekiem, kuriem bija šis mazākuma viedoklis, un diskutēt par to, vai nu to vajag labāk paskaidrot, vai nu vajag labāk uh, pierādīt, kādēļ ir ši, pastāv šis mazākuma viedoklis, un tas jāiestrādā uh, paneļa kopējā viedoklī. Tas nenozīmē, ka mēs noraidām šo mazākuma viedokli. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs vēlamies skaidri formulētu viedokli, atzinumu, kuru pēc tam mēs varam izmantot. Un varam to izmantot tādēļ, ka tas ir labi saprotams, un mēs varam to skaidri pārstrādāt, skaidri izteiktos tiesību aktos. Un tieši tādēļ saistībā ar ģēmo ir svarīgi atcerēties, ka šie atzinumi ļoti ilgu laiku aizņem, un uzņēmumi bieži vien saka EFSA un komisijai nepieciešami 3 līdz pat 5 gadi, lai izstrādātu atzinumu. Bet tas ir tādēļ, ka vai nu ir kaut kādi neskaidrie jautājumi vai šis mazākuma viedoklis, un tā vietā, lai teiktu nē, EFSA vienkārši turpina darbu. Nu, jāsaka, tas pats nenotiek. Uh, Citu, citās jomās, kā piemēram saistībā ar pesticīdiem, kur EFSA uzreiz skaidri un gaiši pateica nē. Un šodien arī dzirdējām piemēru par A3D, kas ir pesticīds, par kuru šorīt no rīta notika diskusijas padomē. Par to vēl nav sniegs atzinums, un tagad komisija ir jārīkojas līdzīgi šajā sakarā, lai to izņemtu no autorizēto pesticīdu saraksta. Uzņēmums bija lūdzis pagarinājumu, iespēju sniegt papildus informāciju, un EFSA pateica nē. Un mēs piekrītam EFSA uh, viedoklim, jo tur bija tādi negatīvi aspekti, bet GMO gadījumos nav tas noticis, viņi lūdza papildus informāciju no uzņēmuma puses, un tādēļ mums nav uh, plaši pārstāvēts šis mazākuma viedoklis vai negatīvie viedokļi. Paldies! Paldies! Arsenis kungs, paldies komisijai par ļoti detalizēto atbildu uz jautājumu. Protams, mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs runājam par mazākuma viedokli un vairākuma viedokli saistībā ar lēmumu, jo, nu, tam pamatā ļoti vienkārši iemesls. Daudzi no pētījumiem uh, nav pilnīgi neatkarīgi no nozares pārstāvjiem. Ir daudz vienkāršāk izstrādāt pētījumu par ģēmo, ja jums ir pieeja šīm, šiem faktiem, un tas nozīmē, ka ir panākt atļauja no nozars, un tas ļoti daudzos gadījumos sarežģīja lietas. Mums ir jāvērtē ne tikai tas, cik pētījumi ir veikti, bet jāvērtē tas, kādi ir pierādījumi šī pētījuma neatkarībai un objektivitātei. Gribētu piekrist Lepāžu kundzei un viņas priekšlikumiem. Mūs nav tā, ka mūs apsūdzētu par to, ka tiek darīts par daudz. Bieži vien tiek uh, izteiktas sūdzības par to, ka nav objektivitāte, uh, bieži vien izsaka kritiku par to, ka notiek apstiprināšana, bet nevienmēr tiek izpildīts visas nepieciešamās procedūras. Gandrīz visi ģēmo, kas ir ieteikti tātad importam vai kultivēšanai. Vēl kāda lieta, ko gribēju pieminēt sociālistu un demokrātu grupām bija jautājums skatīšana par ģēmo un EFSA atzinu, atzinumu, kā nepieciešams meklēt ekvivalentus. Tas nozīmē, ka EFSA tagad grib izņemt to no savas procedūras, bet man šķiet, ka tas nav ļoti efektīvs princips. Šķiet, ka mums ir uh, pietiekami efe, um, ekvivalenti starp ģēmo un tradicionālajām kultūrām, bet tajā pašā laikā gribētu būt, gūt kādu precizējumu. Internetā ir pieejama ļoti, pieejams ļoti daudz informācijas, ka komisija šobrīd domā par uh, 0% tolerances maiņu attiecībā uz ģēmo. Vai komisija būtu kas papildus šeit sakāms? Lielas paldies! Tas bija interesanti. Tāda vispārīga ģēmo debati uzklausīt. Arī raugoties uz laiku, mēs uh, gribējām to visu ierobežot uz jautājumiem. Vispārējo varēs pārnāt arī vēlāk. Vēl ir pietiekušies vārds tas kurš pats ir uzdevis jautājumu par nākamo punktu. Lūdzu, tagad jums. Jā, priekšsēdētā es uh, gribētu kaut ko par šo jautājumu pateikt. Tas ir jautājums, Lepāžas kundzes jautājums. Tur ir runa par uh, GMO veselības radītajiem riskiem. Nu, es neesmu tik loži nobienāts uzklausot komisijas teikto. Uh, tika teikts, ja tiek veikti šādi vērtējumi, tur ir eh, veikti saicinoši pētījumi, kā atšķiras eh, pesticīdi, tika teikts arī kaut ko par EFSAS lomu. Bet īstenībā es nejūtos sevišķi lāgā, eh, uzklausot komisijas viedokli, balstos uz konkrētiem faktiem. Šī mēneša sākumā bija pozitīva ekspertīze no EFSAS par kādu Monsanto produktu un ekvasēnsijas produktu. Ražotājs ir smart. Šis uh, kukurūzas veids. Tur bija dažādi gēni iekļauti, un EFSAS pētījums parādīja, kāda ir šie individuālie gēni, bet ne uz to īpašību kombināciju. Un varētu būt tā, ka katrā atsevišķā gadījumā tam nav nekādu veselības uh, seku, bet ja to visu kopā ņem, varbūt tas tiešām negatīvi ietekmē veselību. Tādēļ jautājums, ko uzdeva Lepāžas kundze, ir pilnīgi pamatots. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un precīzi jāraugās, jāvada šie dokumenti. Tādēļ gribētu dzirdēt no komisijas konkrētu atbildi par šo ļoti skaidro Labāža kundas jautājumu. Kristīna Kortines, gitāris. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu savā vārdā un arī Ajuso kundas vārdā. Gribētu vispirms teikt vienu lietu. Es domāju, ka lielākā daļa no mūsu universitāšu zinātniekiem un mūsu pētniecības centri šeit uh, viņus nevar apvainot par to, ko ir izdarījusi farmacētiskā ražošana vai ražošana, kas ražo ģēmo. Es domāju, ka arī Maksa Planka institūts un citi pētniecības institūti, kas strādā ģēmo, tie ir ļoti labi institūti, bet tomēr mums šeit nav viennozīmīgi pētījuma rezultāti. Ir pētījumi, kas parāda, ka noteikti organismi patiešām ir kaitīgi. Maksa Planka institūtā runā par problēmu, ka, kas ir kartupeļiem un ka šīs vielas, kas ir kartupeļos, izraisa uh, Eh, ļoti sliktas slimības eh, grūtniecēm. Un šis risks ir eh, augsts. Vēlētos, lai šeit tiktu sarīkota uzklausīšana ar neatkarīgiem ekspertiem, pētniekiem, viņiem vajadzētu izklāstīt savus argumentus. Ja zaļo kolēģis runā par faktoriem un produktiem, tad reizēm ir tā, ka citi zinātnieki savukārt saka, tas mēs nesot pareizi. Es pat to nevaru novērtēt, jo es zinātniski to te neorientējošajā jautājumā. Tādēļ gribētu, lai pētnieki, kas ir neatkarīgi strādā no uzņēmumiem, tiktu uzaicināt pie mums, mēs varētu uzklausīt, jo varbūt, ka zinātnē jau ir atziņas par to, kāda izskatās situācija ar konkrētiem augiem kas ir dabiskas izcēlesmes, tad savukārt citiem, kas ir ģenētiski modificēti, vai vienkārši varbūt ir tā, ka tiek radītas bailes. Un kā informācija par dabiskiem produktiem un uh, ģēmo tiek izplatīta, kas varbūt nav pareiza, vajadzētu vairāk uh, zinātniski neatkarīgus pamatots rezultātus. Raugos pūksteni gribētu lūgt nepārsniegt divu minūšu runas laiku, citādi mēs nepabeigsim šodien programmu. Vittorio Prodi pieteicies. Grācija, prezidenti, Misku. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, man lidmašīna aizkavējos. Mēģināšu izteikties ļoti īsi Kas attiec uz ģēmo, manuprāt, Un šeit nav nekāda tāda ļoti liela riska, bet varbūt vislielākā problēma ir tāda, ka pārtikas eh, produkti ir padarīti atkarīgi visā pasaulē no noteiktiem, no noteiktiem variantiem tikai. Ja, piemēram, ir kaut kāds parazīts, tad uh, viņš uh, uzbrūk kādam konkrētam produktam, un, un tāds risks pastāv, tur mums jābūt ir, ir uh, ārkārtīgi piesardzīgiem, un šādi riski pastāv. Tur vajadzētu mēģināt uh, saglabāt daudzveidību, sugu daudzveidību, jo nav iespējams uh, visus cilvēkus pasaulē pabarot ar tikai noteiktu sugu, ja šo sugu ir ļoti maz un tikai, tikai dažas. Ir jāsaglabā daudzveidība jo tādā veidā varētu nodrošināt pārtiks produktu drošību. Korina Lepāža, paldies priekšēdētāji. Jā, šeit kolēģis atsaucās uz salīdzinošiem pētījumiem kāda līdzvērtība pastāv attiecībā uz vielām. Un es domāju, ka nevajadzētu šeit paļauties uz eh, amerikāņu protokoliem, jo šī līdzvērtība attiecībā uz vielām noved pie tā, ka tas netiek pietiekami augsts novērts. Mums ir 18. direktīva, tur eh, nav teikts, ka ir veikt attiecīgi pētījumi, bet tiek teikts, ka mēs prasām pētījumus, kas novērtētu ilgtermiņa tiešo un netiešo ietekmi. Uh, nav norādījums nav kādu pamatprincipu. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts. Eh, es uh, esmu nobašījusies par šīm sarežģinošiem izvērtušiem pētījumiem. Es ne, nerunāšu par līdzvērtību attiecībā uz vielām. Tas cits jautājums. Bet uh, ģēmo paneļa priekšēdētājs teica pirms kādu laika, tas nemaz nav tik ilgulāk atpakaļ, kā ja paraugās uz priekšlikumiem, kas ir tikuši izteikti. Tas ir drīzāk nejauši, ka uh, šeit ir atsauce uz līdzvērtību vielās. Vai jūs domājat, tas ir nejauši, vai jūs domājat, ka 18. direktīva īsteno šo pamatprincipu? Es uh, neesmu pārliecināta par to. Otrais punkts arī vēl ļoti ātri gribētu par to runāt, ka ir nepieciešams konsensus zinātnē. Es domāju, ka bieži vien tā, ka mazākuma viedoklis tiek izskauts, un uh, šeit uh, drīzāk pastāv tā tendence, ka visi tiek piespiesti atbalstīt vienāds rezultāts. Esmu uh, riska menedžere, un es gribu zināt, kādas problēmas var rasties. Arī tad, ja kāds, kas izsakās, pārstāv visnībā mazākumu viedokli, tādēļ ir konsensa jautājums, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mums ir vajadzīgas arī uh, Uh, viedokļi, kas ir arī uh, pretrunīgi un nevis pretēji, nevis tikai visi vienprātīgi. Jā, paldies priekšsēdētājs, komisijas pārstāvis. Es arī runāšu pavisam īsi par uh, ražošanas pasūtītajiem pētījumiem. Tas attiecas uz citu jomu īstenībā, uz monitoringu, uz uzraudzību. Mēs palūkosimies, kādas izskatās, mēs mm, paredzam šeit atbildošas līdzekļi, būs arī pētījumi, ka, kas biotehnoloģija firmas uh, vērtēs un atkārtos, skatīsies vēlreiz. Protams, ir tā, ka šīs procedūras, šie pēdējumi, ir, tās ir jāizvērtē, jāpārskata. Mēs uzskatām, ka vismaz dažos pētījumus, ne visos, vajadzētu šos pētījumus vienkārši atkārtot, pārbaudīt 90 dienas un kas ir pāri tām, to vajadzētu izvērtēt neatkarīgām laboratorijām, to finansēs komisija, lai būtu neatkarīgs otrs viedokļus. Nu, tolerants attiecībā uz importēto. Importētiem produktiem pat labāk sagatavojam eh, likumdošanas ietvaru, lai varētu iztenot nulli toleranci vai 0,1% toleranci attiecībā uz ģēmo, ko pat labāk EFSA vērtē par dzīvnieku pārtiku bet ne uz cilvēku pārtiku. Kontestation. Uh... Tehniskā nulles tolerance. Lai varētu pārbaudīt pārkāpumus importā. Jā, janvārī būs eh, rezultāti šim pētījums neatiec uz visiem ģēmo, bet uz tiem, ko pārbauda par labam EFSA. Tas attiecas uz dzīvnieku uh, produktiem. Barību. Kortinas kundze un stāsts kungam gribētu vēl teikt, ka ir arī šeit eh, jūtīgās informācijas eh, regulējums attiec uz ģēmo un uz noteiktiem nosacījumiem. Ja ir īpaši pieprasījumi, tad var būt tā, ka pētījumi tiktu novadīti tālāk, bet parasti šeit runājot par patentiem ir arī konfidencialitāte. Tas nozīmē, ka viss tiek ierobežots uz noteiktiem saņēmējiem, bet principā varētu teikt, ka ir ļoti liela caurskatāmība, ja ir oficiāls eh, pietiekums iesniegts attiecībā uz šo viedo kukurūzu. Tas ir gan cilvēku pārtika, gan dzīvnieku pārtika, bet eh, Eiropas saimnieba to neaudzē. EFSA pat labam sastāda ekspertīzi un pārbauda uh, cik lielā mērā šī ekspertīze varētu novest pie atļaujas pārdot tirgu. Pagaidām vēl tas vēl nav izlemts jautājums. Tālāk par ekvivalencēm. Par ekvivalentajām vielām šis princips pastāv. ASV šo pamatprincipu izmanto, lai veiktu zinātnisku, lai apietu līkumu šādiem zinātniskiem vērtējumiem. Tur tiek teikts, ka GMO augs ir identisks parastēm tradicionālajām augām, bet pie mums tā nav. Jūs zināt, ka pētījumi notiek 45 gadus EFSA. Tas nozīmē, ka vērtējums ir daudz nopietnāks nekā Amerikas kontinentā, Dienvidamerikā vai Ziemeļamerikā. To man neviens droši nevarēs iebilst par to. Mēs e, nevēlamies šādu vienprātību zinātniskos atzinos, bet tikai protokolos. Pētiem protokolos, tas ir kaut kas cits. Pētiem protokolos var būt eh, pozitīvas un negatīvi viedokļi un mazākuma viedokļi. Par tiem mēs vēlamies, eh, tie kā protokolā mēs vēlamies eh, apkopot pēc iespējas vairāk informāciju. Priekšā tad, kungs, ceru, ka atbildēs visiem jautājumiem, bet labprāt varu atbildēt arī uz papildus jautājumiem. Jā, paldies. Gitaris kundze, jūs vēlēties uzklausīšanu, tad jums ir jāsaka saviem koordinatoriem, to vajadzētu pārunāt. Uh, koordinatoriem vajadzētu pieņemt lēmumu, vai mēs šādu uzklausīšanu rīkosim. Tālāk mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. Tāda pati tematika arī jautājums par GMO tiesību aktu īstenošanu, lai taupītu laiku, uzreiz došu vārdu plēkungam lai viņš varētu uzdot, atbildēt, jo jautājumi jau ir zināmi. Pudēkungs, lūdzu, ja jūs gribētu par to kaut ko teikt, ģēmo tiesību aktu iztenošana. Jūs esat jau uh, izteicies, vai jūs varat turpināt arī runāt. Oui, merci, monsieur le président. Je vais essayer de répondre à, donc, à cette question que nous. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, šo jautājumu esam ļoti uzmanīgi skatījuši, un es jums arī stāstīju par mūsu jauno pieeju, kad pieņēmām rekomendācijas jūlijā par līdzpastāvēšanu. Jāsaka, ka šī politika patiesībā nemaina līdz šim spēkā esošo politiku par līdzpastāvēšanu. Mūsu pozīcija ir tāda, ka dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka nav kaut kāda nejauša ģēmo organismu klātbūtne tradicionālajā pārtikā. Un šīs rekomendācijas mērķis ir nodrošināt, ka 2008. gada vides padomes secinājumi tiek pienācīgi īstenoti. Šeit tiek skatīta iespēja dalībvalstīm veikt pasākumus šajā jomā par līdzpastāvēšanu vai klātbūtni um, balstoties uz neģēmo zonu principa. Ir vairākas dalībvalstis, kas uzskata, ka 0,9% slieksnis ir pienācīgs slieksnis, citām dalībvalstīm viedokļi šeit atšķiras. Un šīs dalībvalstis uzskata, ka nepieciešams izvairīties no uh, jebkādiem ģēmo uh, organismu klātbūtnes. Viņiem ir 0% slieksnis. Bet citām dalībvalstīm ir citi tiesību akti, cita likumdošana. Viņi uzskata, ka nepieciešams izolēt GMO kultivēšanu no citu kultūru audzēšanas. Un jūs jau arī zināsiet, ka mums Spānijā ir birojs, kurā darbojas dalībvalstu eksperti, kas ir atbildīgs par tehniskā atbalsta sniegšanu tām dalībvalstīm, kas vēlas skatīt šo līdzpastāvēšanas likumdošanu ar ideju to īstenot. Un ti, septembrī tika sastādīts arī labās prakses um, vadlīnijas, uh, tas bija septembrī nemaz netik sen, un tas bija konkrēti par kukurūzu. Runājot par citām, citiem jautājumiem saistībā ar īstenošanas pasākumiem, 15 dalībvalstis ir pieņēmušas šos līdzpastāvēšanas uh, pasākumus, vēl trīs citas dalībvalstis ir informējušas komisiju par saviem projektiem, un tās ir tās dalībvalstis, kuras vēlas uzsākt dažu konkrētu kultūru audzēšanu. Aptuveni sešas vai septiņas dalībvalstis jau ir izsniegušas atļaujas vai nu kukurūs vai arī kartupeļu audzēšanai. Bet ir arī vairāk citas dalībvalsts, kas to nav darījušas. Un šīm dalībvalstīm nav nekāda pienākuma pildīt šos līdzpastāvēšanas tiesību aktus tās var vienkārši nepiedalīties. No 15 dalību valstīm ir 10, kas vēlas izveidot publisku reģistru, un tur būtu iekļauta uh, kultūras atrašanās vieta, un tas nozīmē, ka par to varētu atrast informāciju. Jūs varat uzzināt, kur tas ticis audzēts, kur tas atradās. Citas dalībvalsts uzskata, ka būtu jābūt uz saimniecību balstītam vai uz um, atrašanās vietu balstītam reģistram. Nu, tas varētu būt visai sarežģīti. Viena dalībvalsts vēlas, lai būtu norādīta informācija balstoties uz uh, iesaistīto pušu rakstveidā uzdoto jautājumu atbildē. Nu, tāda ir pašreizējā situācija. Trīs dalībvalstis neplāno uh, sniegt nekāda veida komunikāciju par šiem jautājumiem. Nu, tā ir tā informācija, ko var jums sniegt. Paldies. Yes, Vērts tās. Um, wasn't... Paldies, priekšsādātājs, izteikšos pavisam īsi. Tas ir jautājums, kas bija plānots skatīt trešdien par īstenošanas pasākumiem, bet tomēr gribēju uzdot šos jautājumus, jo Lepāžas kundzes jautājums bija ļoti aktuāls un uh, gribēju vērsties pie komisijas. Es ceru, ka komisija varētu varbūt rakstveidā sniegt savas atbildes. Um, es gribētu zināt, kuras ir tās valstis, kas kaut ko dara. Rakstveidā gribētu redzēt, lai ir uzdot jautājumi, jūs esat snieguši atbildes, un nākotnes diskusijās es varētu šo informāciju izmantot. Gribētu jums to lūgt. Paldies. Dalība valstis, man liekas, ka jau ir zināmas. Uh, tas nav nekāds noslēpums, Puliekungs. Non, je peux vous les dire tout de suite, si vous le souhaitez, monsieur. Nu, es varu uzreiz jums to paziņot, ja gribat. Labi, tādā gadījumā informācija ir sekojoša. Deviņas valstis, kam būs publisks reģistrs, ir Austrija, Vācija, Dānija, Francija, Ungārija, Lietuva. Luksemburga, Nīderlande un Zviedrija. Tad ir divas dalība valstis, kuras vēlas uz saimniecību vai uz uh, lauksaimnieku balstītu reģistru, un tās ir Latvija un Portugāla. Nu, un tālāk valstis, kas vēlas uh, izsniegt informāciju pēc pieprasījuma, tā ir Čehija, Čehijas republika, un ir vēl trīs dalību valstis, kuras neplāno tieši izplatīt šo informāciju. Tā ir Slovākijas republika, Rumānija un Beļģija. Bet gribētu teikt Beļģijas sakarā, uh, šeit būt nedaudz piesardzīgiem, tomēr, jo ir tomēr paredzēts reģistrs, ir šobrīd priekšlikuma projekts, kurā tā tad ir paredzēts izveidot šādu reģistru. Tas nozīmē, ka Beļģijas iestādēm nāksies to darīt, jo Beļģija, um, nu, tātad par Beļģiju vajadzēs vēl noskaidrot, bet tāds bija valsts lūdzu. Tad mēs zinām, par ko ir runa. Bārts, stāsts. Uh, uiting van verwondering. Uh, Jā, jāsaka, esmu visai pārsteigts, ka Spānija šeit nav pieminēta, jo Spānijai šie jautājumi tomēr ļoti aktuāli, un jāsaka, Spānijā notiek vislielākā šī organismu kultivēšana tādēļ, vai viņi vispār neko neplāno darīt saistībā ar ziņošanu vai reģistriem. No, no, ja pas de projet euh, notifié. Nē, saka komisijas pārstāvis plan, Spānija par nekādiem projektiem nav mūs paziņojusi. So, dann war das. Jā, labi, tad tas vēlreiz bija papildus paskaidrojums, pats tās visu ir uzrakstījis un zina, kāda būs papildus jautājuma nākamajā raundā kārtā. Temats, kas eh, mums atkal un atkal nāks priekšā, Korina eh, Lepāža eh, būs šeit arī teica, ka tas būs likumdošanas process. Labi, mēs varam turpināt ar desmito punktu. Darba kārtība, nē, devīto, saka priekšādātājs. Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā. Mums tur ir referente Edīte Strēla. Viņa pastāstīs mums par ziņojumu. Edītē vārds. Paldies, priekšsādātāji. Eh, šis ziņojums tagad ir pieejams eh, visās valodās, un kolēģiem, domāju, bija eh, pieejams šis ziņojums. Ir gan dažās versijās kļūdas, kuras tiks izlabotas pienācīgā laikā. dažādas atšķirības veselības ziņā ir ļoti izteiktas gan valstīs, dažādās, gan dažādos reģionos, jo tas ir saistīts ar sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem. Šie rādītāji var pasliktināties saistībā ar dzimumu, ar vēsturiskiem apstākļiem. Ir daudz un dažādi citi apstākļi - dzīves veids, izglītība, profesija, ieņēmumi, veselības aizsardzība, tas jau pats par sevi, un, protams, arī profesionālās slimības, kā arī e, preventīvie pasākumi, tas viss e, nosaka šo pakalpojumu un faktoru kvantitīvos un kvalitatīvos rādītājus. Un, protams, tas ir jāsaista arī ar sociālajiem apstākļiem, runājot par bērnu eh, stāvoklī, eh, bērnu nabadzību, šeit ir zināms progress vērojams. Eh, bet nabadzība ir saistām ar citām formām, kas iespaido cilvēkus gan agrā vecumā, gan dziļā vecumā. Tas saistāms arī ar dažādām cilvēku spēju samazināšanām un dažādiem riskiem, riska grupām, kas savukārt ir saistīts ar tiesisko palīdzību, palīdzības iespējamību un, protams, tas viss uh, iespaido un var samazināt uh, Uh, atšķirības. Atšķirības veselības ziņā, kā jau es teicu, uh, var parādīties jau agrīnā cilvēka vecumā, uh, tās var spilgt izpausties dziļā vecumā un var tikt pārmantotas no vienas paudzes otrā. Patreizējais ekonomisko krīžu un recesijas konteksts šo situāciju padarījis tikai jūtīgāku, jo Ekonomiskai krīzē ir ārkārtīgi liela uh, ietekme dalību valstīs uh, uz iedzīvotāju veselību. Bez tam ir arī samazinājumi uh, veselības aizsardzībai un vienlaicīgi ir arī palielinājies to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešami uh, uh pakalpojumi veselībai, veselības aizsardzībai, veselības uzlabošanai. Uh, Dažām dalību valstīm ir izdevies iekļaut savās ekonomiskās atvesļošanās programmās arī veselības politikas e, elements un uzlabot e, finansējumu, kā arī veiksmīgi pārstruktūrēt veselības aizsardzības sistēmas. Bet ir arī dalību valstis, kuras ir vienkārši samazinājušas e, budžeta izdevumu šīm vajadzībām. Ir arī zināms, Eh, ir, ir, ir tā tad arī balsis, kuras saka, ka krīzes uh, tikai uh, pasliktinās sociālo atšķirtību un uh, dažādo pakalpojumu pieejamību. Un es, protams, es apsveicu šo komisijas informatīvo dokumentu bet attiecībā uz savu ziņojumu vēlos akcentēt dažus no šiem elementiem, kuri, manuprāt, ir vissvarīgākie. Es domāju, ka vispirmām kārtām ir nepieciešams palīdzēt tiem, kuri ir trūcīgi, kuri ir no mazāk labvēlīgām grupām, imigranti, uh, kuri ir ar apdraudētu veselību, uh, Uh, tie, kuri ir ļoti jauni vai uh, gados veci. Domājot par tiem pasākumiem, kuri samazinātu ekonomiskās krīzes iespaidu uz uh, veselības sektoru, īpaši attiecībā uz veselības aizsardzības infrastruktūru, sabiedrības veselību, preventīvajiem pasākumiem un finansējumu uzlabošanu, kā arī veselības uh, Eh, nozares eh, struktūrālo uzlabošanu. Eh, tad es gribu aicināt dalību valstis pieņemt tās politiskās nostādnes, kas jau sevi ir ļoti labi parādījušas attiecībā uz bērnu veselības uzlabošanu, īpaši domājot par grūtnieču un, un vecāku veselības uzlabošanu. Runājot par Eiropas stratēģiju 2020. gadam, jā, jādomā, eh, cik ļoti svarīgi ir cīnīties ar iztumšanu no eh, eh, sabiedrības un sociālajiem iespējām. Vēl es griežos gan pie komisijas, gan pie dalību valstīm sekot līdzi statistiskā veidā veselības nevien līdzībai pa dažādām sociālajām grupām, veselības um, grupām, reģionālajām grupām. Uh, ņemot vērā, eh, kuras ir galvenās eh, problēmas un nosakot prioritātes un eh, izvērtējot labākās prakses. Un visbeidzot, es domāju, ka kohēzijas un struktūrālie fondi varētu atbalstīt šādus projektus, kuri izlīdzina nevien līdzību veselības pakalpojumu ziņā. Un tā tad es ņemu, esmu vērā arī kolēģi priekšlikumus, esmu pati arī iesniegusi grozījumus, jo ziņojuma e, garums e, e, ir tāds, ka man grūti visu iekļaut. Paldies, Edītei! Mērķis ir radīt tādas pašas dzīves apstākļus visur. Un tā tas nav pagaidām, tad es varu iekam, mēs par šādiem runājam trūkstošā laika iemesla dēļ es teiktu, ka koordinātori vai referenti saņem trīs minūtes, runē pārējie divi. Filips Žuvēns, Tautas partijas vārdā. Filip. Merci, monsieur le président. Euh, d'abord, merci, madame Estrela. Paldies, priekšsādētāji. Man jāsaka, ka ļoti labi paveikt labs un būs tikai daži komentāri, bet mums ļoti uzmanīgi ir jāizturas pret vispārinājumiem. Te ir viens vai divi punkti tekstā, kuri varbūt nav visai saistīti ar uh, pierādījumiem. Ir drīzāk tādi apgalvojumi. Es negribētu teikt, ka uh, tieši sievietēm uh, gadiem rit izmantot, pasliktinās veselība, bet ir tiešām taisnība, ka dalībvalstis ir samazinājuši izdevumus, un vai tas iespaidos uh, tūlīt veselību, sabiedrības veselību. Es gribu Nezinu, vai tā tas būs, bet ir dažāda veida atšķirības veselības ziņā, un tie rīki un instrumenti, kuri ir pielietojami, ir dažādi. Vispirms te jādomā par vidas un sociālajiem aspektiem, piemēram, par uh, dzīves apstākļiem, uh, kas savukārt var būt saistāmi ar uh, sliktu um, ar nepietiekošu kvalitatīvu ēdienu, darba apstākļiem. Bet ja cilvēks dzīvo sliktos apstākļos un arī vēl viņam ir uh, nepareiza varība, tas varētu būt ļoti uh, būtisks nevienlīdzības izpausmas veids veselības ziņā. Un vēl viens saistīts jautājums ir uh, iespējas saņemt veselības aprūpi gan primāro, gan citu līmeņu, vai arī, uh, jā, uh, apdrošināšanas kompānijas nav, pienā, nav pareizi atgriezušas izdevumus. Tātad tas ir atkal vēl viens uh, nevienlīdzības vai negodīgas vai nepareizas rīcības uh, iespējamības gadījums. Un tā Eiropas Savienībā mums vajadzētu tomēr uh, uzskatīt, ka visi var saņemt vienāda līmeņa kvalitatīvu aprūpi. Un runājot par eh, neatmaksātiem medicīnas izdevumiem. Tas nav tikai neatmaksāti izdevumi, bet tas arī ir saistīts ar ārkārtīgi eh, apdraudošām situācijām. Jo, ja jūs nesaņemsiet eh, atpakaļ izdevumus par medicīnu, tad tas, protams, arī ir saistīts ar to, ka var vēlīni noteikti, piemēram, tāda slimība kā krūts vēzis. Tā kā šeit ir daudz un dažādi faktori, kur jāņem vērā, runājot par eh, veselības eh, nevienlīdzību un, kā jau teicu, gan sociālie, gan vidas faktori un eh, piekļuve medicīniskai aprūpē, jo jūs nevarat piekļūt pie mediķa, tad ir visi pārējie, par ko jau es teicu, apstākļi jāņem vērā. Paldies par jūsu. Tālāk no ēnu referentiem Emiliāna Caprano. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych... Paldies, dāmas un kungi. Es gribu izteikt atzinību, ka mums ir šodien šāda svarīga, svarīgas eh, debates un diskusijas. Un es vēlos akcentēt tieši kādus pasākumus mums vajadzētu ņemt vērā šajā uh, ekonomiskajā un veselības nozars realitātē, e, kurā savu iespaidu e, dod gan sociālais, gan ekonomiskais, gan finansiālais individu status un tādi faktori kā iedzimtība, iespēja piekļūt veselības, pakalpojumiem un arī informācijai saistībā ar veselību, informācijai par veselīgu dzīvesveidu. Un mēs arī šeit varam runāt par tādu veidu nevienlīdzību, kura izriet no dažādām iespējami izmantot modernās tehnoloģijas. Es vēlos akcentēt tieši šo E, iespēju saņemt informāciju. Un tas daudzos gadījumos ir saistāms arī ar informācijas kvalitāti par veselīgu dzīvesveidu un pareizu uzturu. Ja jūs vēlaties stiprināt pacientu um, uzlabot pacientu uh, situāciju attiecībā uz informācijas pieejamību, tad mums ir jāpiedāvā informācija, lai cilvēks var izdarīt uh, savu izvēli, pamatojoties uz precīzu informāciju. Es arī vēlos runāt par Eh, eh, tādām lietām kā eh, nevienlīdzīgas iespējas veselības ziņā saistībā ar ģeogrāfiju, un tas būtu jātiecina telemedicīnu. Paldies! Paldies, Pēters Līze, paldies priekšādātāji! Paldies arī referentei Editei Strēlē un mūsu ēnu referentam Šefilipam Žuvēnam. Viņa izteiktie komentāri jau skaidri parādīja, ka ir ļoti sarežģīta situācija. No vienas puses mums, eh, kā tautas pārstāvjiem, vajadzētu aicināt eh, risināt problēmas, meklēt ceļus, lai atšķirības starp dalību valstīm un arī dalību valstu iekšienē samazinātos, un lai visiem cilvēkiem būtu iespēja saņemt augstvērtīgu veselības aprūpi. Bet, eh, kā mēs redzam, pamatoties uz daudziem faktoriem, tas nav vienkārši. Komisijas dokuments to arī parāda tur tiek norādīts uz problēmu, un uh, risinājumi nav vienkārši, kaut arī ir likumdošanas priekšlikumi. Ir ļoti daudz iemeslu, kādēļ ir uh, atšķirīga veselības situācija, ja ir vien tā pati slimība. Otrajā punktā ziņojuma projektā ir teikts, ka tā ir problēma, uh, ka viss šī kopīgā sociāla situācija ir jāplūko, jo nevar atsevišķi piedāvāt ļoti augstvērtīgu terapiju, ja sociāla vide nav pielāgota un ja noteikti riska faktori parādās atkal un atkal. Tas arī ir sarežģījums un ir ļoti sarežģīti dabūt līdzsvaru. Kaut arī mēs to ļoti vēlētos, tad sociālās atšķirības Eiropas Savienībā nevar izlīdzināt uh, ar politisku žestu Bet tomēr ir eh, vairākas interesants pieejas Edītas Estrēlas ziņojumā. Es domāju, ka veselība vajadzētu vairāk iekļaut stratēģijā 20, 2020, to vajadzētu atbalstīt. Es domāju arī, ka veselība kohēzijas fondos un struktūra fondos tai vajadzētu spēlēt lielāku lomu. Kolēģis Nikolas, Mikolašeks, kurš eh, šodien nav klāt, viņš ļoti intensīvi strādājas kā reģionālās komitejas uh, Eh, dalībnieks un arī mūsu komitejā ir iespējas, kuras dalībās var vairāk izmantot. Eh, noslēgumā gribētu vēl arī pastāstīt piemēru, kur neatkarīgi no ģenē, nedrīzāk eh, varētu teikt, ja tādi paši ģenētiskie nosacījumi, kolēģis Sabanovs to teica, tas ir par mukoviscidozes jautājumu. Pie manis bija pacienti pirms dažām nedēļām, tur ļoti skaidri vai redzams, kā ar ļoti maz naudu var palīdzēt pacientiem. Uh, Tur var būt, ka vajadzētu veikt eh, tādu pētījumu par atsevišķiem gadījumiem, kā uh, veselības atšķirības ar ļoti nelieliem līdzekļiem var samazināt, ja ar tādu pašu ģenētiskai priekšnosacījumu. Paldies, Vitorio Prodi. Grazie, Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlos apsveikt eh, referenti par eh, perfektu paveikto darbu, tāpat arī vēlos akcentēt to, eh, ka sociālās labklājības sistēmas ir pēdējā gadsimta laikā mums daudz ko pozitīvu uh, sniegušas, un mēs nedrīkstam šajā gadsimtā neko upurēt no sasniegtā. Un to sakot, es, protams, arī atzīstu, ka ir problēmas, kuras ir parādījušās ne tikai ekonomiskās recesijas rezultātā. Līdz ar to mums ārkārtīgi uzmanīgi ir jāskatās uz to, ko e, jādomā par to, ko mēs darām. cilvēki varbūt nevienmēr ir tādā situācijā, lai varētu veiksmīgi gan saprast nevienlīdzības jautājumus attiecībā uz veselības nozari, gan arī pārvarēt tos, bet mums vismaz ir jāapzina šī situācija. Piemēram, prezidents Obama, izmantojot piemēru no ASV, teica, ka Eh, mums te ir jādomā eh, tādās ekonomiskās kategorijās, ka visiem ir jābūt eh, vienlīdzīgā kapitāla pārdales situācijā, arī domājot par, ekonomiku, par veselības nozali. Bet šī nevienlīdzība, kas saistāma ar ieņēmumiem, ehm, arvien pieaug. Un tāpēc tas ir jautājums Eh, par to, kā izlīdzināt eh, gan vispār šīs ekonomiskās atšķirības, gan arī to, kas rezultējas no iepriekš teiktā veselības sakarā. Un tā, piemēram, mums ir iespējas eh, tādas, ka varam izmantot pārobežu ārsteišanas iespējas, tātad ārstēties citās valstīs, lai varētu savas valsts iedzīvotājiem piedāvāt vislabākos risinājumus. Paldies! Paldies, Dagmar Ruda Bērenta. Paldies, priekšādātā kungs. Līzes kungs, pateic kaut ko ļoti būtisku. Savas runas noslēgumā viņš norādījis to, kā ir ļoti vienkāršas metodas, kā pacientiem Eiropas Savienībā ar vienādām zināšanām sniegt labāku medicīnisko aprūpi. Un tas nemaz nemaksā tik ļoti daudz obligāti. Un eh, bez mikrofona es uh, izsaucos, jā, bet ir tikai jāgrib to darīt. Problēma arī to līdzkungs ļoti precīzi aprakstīja, ka tās iespējas, kas jau eksistē, dalībās tās neizmanto. Protams, ka kohēzijas un struktūra fondi piedāvā ļoti maz iespēju, jo tas, kā tie ir veidoti, tie nav domāti šādiem mērķiem, jo veselības aprūpe ir dalībās kompetence bet dalība valstis, eh, ja tās rīkojas apsviedīgi, tās to var izmantot šādiem mērķiem. Tās gan maz grib to darīt, bet tās labprātāk to izmanto transportam, dzelceļam, ražotnēm, autoceļam un citiem mērķiem. Estrēlas kundzes eh, ziņojums ir ļoti pareizs, bet svarīgs ir eh, tas, kā dalību valstis ir jāaicina pašām saprast veselības nozīmi. Tādēļ man šķiet, ka šeit trūkst drusku tas, kā dalība valsts uzņemtas pašu savu atbildību. Es negribētu arī šeit kaunināt tās dalība valstis, kuras 10-15 gadu laikā ļoti maz ir investējušas eh, veselības aprūpē, bet tomēr varētu jau arī pateikt ziņojumā, ka dalību valstīm ir jābūt pienākumam rīkoties un parādīt, cik daudz no iekšzemes koprodukta tās eh, iegūda veselības aprūpas sistēmā. Daži no tām ļoti daudz, bet ļoti daudz valsts maz. Ja mēs to varētu apkopot tabulā, veidot šādu pārskātu, cik daudz eh, attiecīgā valsts iegūda veselībā, vienmēr procentos no iekšzemes koprodukta, cik daudz iegūda izglītībā, cik daudz eh, ceļu celtniecībā vai ekonomiskā attīstībā, tad jūs būsiet ļoti pārsteigti to redzot. Tādēļ tas ir punkts, kas šajā ziņojumā trūkst un kur dalību valstīm vajadzētu sniegt šādu informāciju procentos, jo tas ir būtībā to uzdevums un nevis Eiropas Savienības uzdevums. Paldies! Ir arī tāda ideja par sociālo saskaņotību konverģents Eiropas Savienībā, ka tas ir jāmēra ar iekšzemes koproduktu, ka tur var redzēt, cik daudz tiek tērēts izglītībai, cik daudz veselībai. Tas ir ļoti būtisks punkts. Vilmot. Thanks very much, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ļoti bēdīgi ir tas, kā mēs jau visu zinām, tieši tie trūcīgākie neproporcionālā veidā visvairāk cieš no šīs uh, nevienlīdzības arī attiecībā uz uh, nepilnībām uh, dzīves apstākļu ziņā, plus vēl nāk klāts smēķēšana, al alkohols, narkotika lietošana un vēl nepareiza ēšana ne vai slikta uzturvērtība pārtikai. Un tas var uh, rezultēties gan uh, diabēta saslimšanām, gan kardiovaskulārajām saslimšanām, gan citām saslimšanām. Un liekas, ka šī situācija uh, Finanšu krīze dēļ tikai pasliktinās. Mums ir jādomā, kā pasargāt eh, vistrūcīgākos no šiem, eh, no šiem sliktajiem apstākļiem. Bet es ceru, ka mēs eh, varam uzskatīt šo ziņojumu tikai par sākuma soli ceļā uz to, lai tiktu galā ar šiem ļoti daudzajiem jautājumiem, un es ceru, ka dalība valstis arī šos jautājumus izvērtēs pietiekoši nopietni un nepieļaus to, ka trūcīgie cieš vēl vairāk. Paldies! Tālāk, Kris Deivis, lūdzu. Thank you, Chairman. The old... Paldies, priekšsēdētāji! Eh, ēnu referenta ziņojums, referenta ziņojums, eh, par cik viņa pati nevar būt šeit, tad par to gribu parunāt īsumā. Vispirms gribu teikt, ka mēs atbalstam referenti viņas līdz šim paveiktajā darbā un arī vēlos akcentēt, eh, ka viņa ir ļoti nopietni izpratusi šo jautājumu nozīmi mūsu iedzīvotāju dzīvēs. Bet te mums tomēr arī nākas saskarties ar opozīciju attiecībā uz dažiem priekšlikumiem. Un referenti akcentē to, ja vēlties samazināt um, nevienlīdzības starp dalībvalstīm, tad ir jāskatās, kādas ir grūtības dalībvalstīm. Skatoties uz šiem jautājumiem nākošo uh, gadu kontekstā, tad, protams, jādomā par finanšu krīzi un kā arī e, preventīvos veselības pasākums iespaidos budžeta samazinājumu, kas varētu vēl uh, paplašināt uh, atšķirības starp dalību valstīm. Un, protams, kā izmainās demografiskā situācija, iedzīvotāji noveco. Tas arī padziļinās atšķirības starp dalībvalstīm. Tātad, ko vēl varētu pielikt šim ziņojumam? Un mums vajadzētu domāt, eh, ka eh, tas ir daudz sektoru fonds, eh, kas ir pamatā atšķirībām veselības ziņā. Un tur jādomā arī, kā minoritātes integrēt. Otkārt mums jāņem vērā arī tās sauktās neredzamās atšķirības jeb nevienlīdzības izpausmas, kas ne visai atspoguļojas statistikā. Un tas ir saistāms arī ar tiem riskiem, kas ir, eh, kas eh, ir vērojami dažādās, eh, dažādos arodos un kas izpauž kā arodslimības. Otkārt, pašnāvību skaits. Šie rādītāji ļoti atšķirīgi dažādās eh, valstīs, un nevienmēr tas ir saistāms tikai ar sālsgaismu un D vitamīnu trūkumu. Te vēl jādomā arī par ēšanas paradumiem, eh, par smēķēšanas eh, netikumu. Un es, protams, arī saprotu, ka Runājot par apvienoto karalisti, tieši pilsētās ir ļoti lielas atšķirības. Uh, varbūt e, kāda pilsētas daļa, kur e, prognozētais dzīves ilgums būtiski atšķirs, ir tieksim, lielāks nekā citā pilsētas daļā. Arī šie faktori jāņem vērā. Un visbeidzot, jautājums par to, kāda ir piekļuve pie medicīnas speciālistiem. Dažās valstīs ir e, tādas iespējas sniegt medicīniskos pakalpojumus, kas e, ne visur ir pieejams. Un ir valstis, kur tik speciālas manipulācijas vispār nav pieejamas. Es zinu, ka mans kolēģis Antonijā Pavanova e, vēlās akcentēt to, ka, ja kaut ko nevar tik vienkārši ārstēt, tad to nedrīkst izmantot kā argumentu. Paldies, un tagad vārds Kristīnai Agatīnes kundzei. E, tātad, protams, e, šeit ir daudz e, kopīgā, un viņa ir akcentējusi vairākus jautājumus kurus arī šeit mēs uh, pieminam, jo mūsu šodienas tēma ir veselība. Pīters Līze arī runāja par ekonomisko aspektu. Ja mums būtu finansējums pietiekoši, mums būtu vieglāk, bet ja mēs aplūkojam paredzamās dzīves ilgumu un veselību, tad tas nav saistāms tikai ar uh, E, naudu. Tas ir saistāms arī ar tiem modeļiem, kuri realizēti dažādās dzīvēs, un ar, par to liecina arī dažādi indikātori un rādītāji. Bet, protams, mums ir nepieciešams finansējums, lai varētu šādus statistiskos rādītājus e, precīzi sagatavot. E, alkohols un narkotikas ir viens no tiem jautājumiem, kas ļoti iespaido cilvēku dzīvi, īpaši jaunu cilvēku dzīvi. Un ja nu cieši jauniešu uh, veselība, uh, tad mēs varam redzēt arī ļoti, ļoti bēdīgos ziņojumos, uh, kā ir cietusi jauniešu veselība šo iemeslu dēļ un arī eids klātbūtne. Līdz ar to ir vērojama. Un tā mums ar vien vēl uh, ir tādas valstis, kuras nevēlas salīdzināt pakalpojumu līmeņus. Un šeit jau mēs dzirdējām no vairāk kolēģu puses, e, ka preventīvie pasākumi ļoti lielā mērā iespaido to, kā cilvēki dzīvo. Un par cik ir ekonomiski kā krīze, tad būtu ļoti vēlami, lai būtu dažādas kompa, e, kampaņas, kas informētu cilvēkus viņu dzīvesvietās. Mēs arī dzirdējām par pārtikas tirgiem. Ir ļoti daudz informācijas e, par to, kā veselīgi ēst, bet mēs jau nevaram pilnīgi visas vajadzības nosekt. Un te arī jādomā par to, kā nodrošināt gados vecajiem cilvēkiem nu, pasākumus. Paldies, un tagad Anta Meskukundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu arī referentē eh, pateikties par eh, iegūtīto darbu. Arī paldies eh, Žuvēna kungam, mūsu ēnu referentam. Šīs debatas man šķiet ir īpaši svarīgas, jo esmu no valsts, kas bieži ieņem pirmo vietu noteikti slimību skaita ziņā. Tādēļ es ceru, ka šīs debates būs sākums eh, centieniem, lai to novērstu šo nevienlīdzību. Ir daži aspekti, kurus es vēlos īpaši uzsvērt un kuriem vajadzētu būt arī ziņojumā. Pirmkārt, manuprāt, ka struktūra fondi, tiem vajadzētu būt labāk uh, veidotiem, strukturētiem. Un ka kopienas politika veselības jomā tā vajadzētu būt lielākai nozīmē. Protams, ka mēs uzskatām, ka veselības eh, jautājumos eh, vietējām iestādēm vajadzētu būt ar eh, lielāku nozīmi, jo tās ir tuvu cilvēkiem, bet vienlaikus vajadzētu nodot arī instrumentus, kas Eiropas Savienības rīcībā ir vislabākā iespēja uh, no šejienes rīkoties. Vienlaikus uh, dalībvalstīm vajadzētu sniegt savu ieguldījumu, lai tos mēģus, ko Eiropas Savienība noteikusi, arī īstenot. Un mums vienlaikus uh, ir jānosaka arī indikātori, kas padarītu iespējamu nevienlīdzības mērījumus. Un pēdējais aspekts, kurus gribētu pieminēt, un uh, kurš eh, attiec uz veselības aspektiem, ir eh, darbspēku migrācija. Jo noteiktās Austrum Eiropas valstīs ir eh, tāda parādība, kā iedzīvotāji, tā skaitā arī ārsti izceļo, un tā ir tāda parasta prakse, piemēram, no Rumānijas. Pagājušajā gadā 6000 ārsti ir atstājuši Rumāniju uz valstīm, kuras meklē ārstus, protams. Es uh, izniegšu grozījumus par šiem jautājumiem. Paldies! Pēdējā runātāja Rīta Mannere. Es arī viņas veicu šeit komitejā. Tā ir jūsu pirmā sēde. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Šodien esam pieskāršies daudziem jautājumiem, un tādēļ sākumā gribētu pateikties referentei par izcilo atzinumu projektu. Manuprāt, tas ir ļoti aktuāls, es domāju, ka visi arī piekritīs, un tas ir liels izaicinājums. Kā tas jau nevienu reizi vien ir izskanējis, tad kopumā runājot, šeit jārunā par dalību valstu kompetences jautājumiem, un tādēļ mums jāmeklē arī atbilstoši instrumenti Eiropas Savienībā, kā izdarīt spiedienu uz dalību valstīm. Ja mēs runājam par atšķirībām starp dalību valstīm attiecībā uz pieeju veselības pakalpojumiem, tad mums jāapzinās, ka arī reģioni, reģiona situācija dalību valstīs ir ļoti dažāda. Es esmu no Somijas un uh, dažādās pilsētās mūsu valstī, dažādās pašvaldībās situācija ir ļoti atšķirīga attiecībā uz pieejami, veselības pakalpojumu pieejamību. Kas attiecas uz kohēzijas politiku, tad arī tā ir bieži vien minēta, un esam skatījušies, kā kohēzijas politika varētu veicināt veselības pakalpojumu attīstību. Es esmu uh, arī biedre reģionālo lietu komitejā, un ar struktūru fondu palīdzību ir iespēja izmantot tātad arī struktūra fondus, lai attīstītu veselības pakalpojumus. Un manā valstī tas ir ļoti veiksmīgi arī darīts. Tas nozīmē, ka tas ir atšķirīgo dalību valstu rokās, kā viņas vēlas koordinēt šos jautājumus un kurus sektorus veicināt. Ir ļoti būtiski izmantot sociālos fondus, lai veicinātu veselības aprūpi. Vēl kāda lieta, kas saistīta ar kohēzijas politiku un tā bieži vien tiek skatīta arī vides komitejā, uh, ir jārunā par indikatoriem. Mūsu kohēzijas politikas sistēma šobrīd ir balstīta uz IKP rādītājiem, bet varbūt vajadzētu arī izmantot kādus uz veselības rādītājiem saistītus indikātorus. To mēs varētu atbalstīt kohēzijas politikas ietveros. Arī novecošana ir ļoti svarīgs jautājums saistībā ar veselības aprūpi un veselības pakalpojumu pieejamību tā ir taisnība, ka novecošana notiek ļoti straujā tempā, jo īpaši konkrētos reģionos, un to vajadzētu ņemt vērā, jo šis aspekts lielā mērā palielinās nepieciešamību pēc veselības pakalpojumiem dažādos reģionos. Paldies! Andrija Rīs, jūs varbūt varētu 5 minūtes vēl izteikties par jautājumu, kurus jūs dzirdējāt. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uh, sveikt parlamenta iniciatīvu par uh, veselības nevienlīdzības situāciju, kas ir ļoti aktuāls jautājums, un tas ir iekļauts atzinumā. Komisija ir nu, nolēmusi samazināt šo nevienlīdzīgo situāciju dalībvalstīs un dažādās dalībvalstu apgabalos un sociālajās grupās. Esam izstrādājuši ietvaru Eiropas Savienības um, darbībām, lai attīstītu šo jautājumu. Uh, Tajā skaitā jāskata veselība, nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas, reģionālā un pētniecības politika. Tie ir vairāki aspekti. Kā jau komentāros tika minēts, tas arī struktūra fondi, kohēzijas politika un efektīvs struktūra fondu izmantojums ne tikai veselībai, bet kopumā. To mums vajadzētu paturēt prātā. Kā jūs arī minējāt, tad nav viena vienkārša risinājuma šai problēmai. Mums ir jāskata problēma kopumā un jāņem vērā, cik dažāda ir situācija dažādās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies veicināt Eiropas Savienības institūciju darbību, arī dalībvalstu, vietējo un pašvaldību, kā arī citu iesaistīto pušu darbības. Galvenais aspekts šeit ir partnerība. Mēs tam gribētu nākotnē pievērst lielāku uzmanību. Un parlamenta rezolūcijas uh, priekšlikums būs būtisks atbalsts šo izaicinājumu risināšanai. Tikai jau arī minēts atzinumā, ka jāņem vērā arī ekonomiskā krīze, kas padara situāciju veselības situā nozarē smagāku. Tā ir lielā mērā saistīta arī ar darba vietām un nodarbinātību. Tātad ir nepieciešams skatīties uz sasaisti, tātad IKP izdevuma veselībai un uh, arī nevienlīdzīgā situācija. Ir uh, cieši sasaistīta veselība ar socioekonomisko stāvokli, un šajā kontekstā ir jāatsaucas uz to, cik svarīga ir Eiropa 2020 stratēģija, kurā ir iekļauti uzdevumi panākt uh, situācijas uzlabošanos. Un mēs ceram, ka uh, izdosies mums to arī veiksmīgi panākt. Iz, izskanējuši arī konkrētākas rekomendācijas saistībā ar veselību, prevenciju un uh, augsta, augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumiem, ir arī atsauce uz veselības direktīvu un sadarbību starp robežu reģioniem, kas ļautu nodrošināt pieeju pakalpojumiem un izmantotu geogrāfisko potenciālu. Tajā pašā laikā tiktu izmantotas arī modernās tehnoloģijas kā telemedicīna, kā arī e-veselība. Gribētu jums visiem pateikties par to, ka esat iesaistījušies šajā diskusijā un gribu arī solīt, ka turpmāko gadu laikā, 2012. gadā, mēs plānojam izstrādāt ziņojumu, kurā būtu iekļaut arī indikātori, kurus jūs lūdzāt, kas labāk mums ļautu izprast šo svarīgo fenomenu, par ko šodien diskutējām. Lielas paldies! Jā, Jā paldies, Rīskungs. Visi Visiem paldies, kas piedalījās šī svarīgā jautājuma apturēšanā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. decembris 2012. Edietis Estrēlas eh, ziņojums janvārī būs komitejā un martā plenārsēdē. Tālāk mēs varam pārīt pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir desmitais punkts. Edita vēlreiz vēlreiz runāt, lūdzu, pavisam īsi. Obrigada, sim, gostaria de. Eh, Liels paldies! Jā, es gribētu pavisam īsi izteikties, lai varētu pateikties kolēģiem par viņu ieguldījumu šajā diskusijā. Jāsaka, ka komentāri ir patiešām ļoti noderīgi, to jau biju arī gaidījusi, un gribētu jo īpaši uzsvērt, ka pat, patiešām nav šai problēmai viena vienkārša risinājuma, jo īpaši tādēļ, ka situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga bet, ņemot to visu vērā, tomēr jāsaka, ka nevienlīdzība uh, veselības uh, nozarē ir ļoti būtisks jautājums, un tas ir rezultāts nevienlīdzībai uh, citās nozarēs. Tātad Tādēļ mums noteikti vajadzētu darīt visu, kas vien mūsu spēkos, lai šo jautājumu atrisinātu. Un, ja drīkst, pavisam īsi atsaukšos uz dažiem no izskanējušajiem komentāriem. Pirmkārt, izskanēja jautājums par prevenciju. Profilaks. Manuprāt, šo jautājumu vajadzētu skatīt divos līmeņos. Tātad, ja mēs runājam par profilakses līmeni, tad, protams, mums kaut kas ir jādara saistībā ar šiem iemesliem, kas rada šo nevienlīdzību. Un no otras puses, mums nepieciešams radīt labāku pieeju labāku pieeju veselības pakalpojumiem visiem pilsoņiem. Un te es domāju gan veselības aprūpi, gan arī informāciju. Informāciju par pilsoņu tiesībām. Informāciju par to, kas nu jau ir pieejams un ko cilvēki var izmantot un no kā viņi var iegūt. Kas attiecas uz kopienas finansējuma jautājumiem, kam pieskārās vairāk kolēģi, tam es pilnībā piekrītu. Es piekrītu, ka mums nepieciešams labāk izmantot jau esošos modeļus, esošos mehānismus. Kā to arī minēja Dagmāra, tad struktūra fondi varētu tikt labāk izmantoti, un dažās valstīs jau pastāv arī labā prakse, kā efektīvi izmantot kopienas finansējumu fondus veselības nozarē. Un ar laiku sabiedrībai novecojot, tas kļūs aizvien būtiskāks aspekts, ņemot vērā arī demogrāfiskās izmaiņas, ko pieminēja Deivisa kungs. Protams, ka ves, veselības tā rezultātā pieaugs izmaksas veselības nozarē, un tas rada vēl jo lielāku nevienlīdzību, jo ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šāda veida veselības aprūpe ir pārāk dārga kā to minēja arī Žovāna kungs. Mums ir jādomā par risinājumiem. Šajā jomā mums jādomā arī par uzraudzību, pārbaudēm, monitoringu dažādām slimībām. Un, ja šīs pārbaudes notiks, tad vispirms ir jāzina, ka tādas ir pieejamas, un tas nozīmē, ka šī informācija ir jāsniedz. Nobeigumā pavisam īsi teikšu, ka visi dati, uz kuriem es atsaucos savā ziņojuma projektā, ir ņemti no dažādiem pētījumiem vai arī komisijas paziņojumiem, kā arī ietekmes izvērtējuma kopsavilkuma, kurš ir pielikumā komisijas ziņojumam. Nu, un tātad tur ir iekļauti dati, kas, manuprāt, ir pamatoti. Paldies! Paldies, Edita Estrelē, par veikto darbu ar šo ziņojumu. Mēs tagad tomēr varam pārēt pie desmitā punkta. Uh, smago kravas automobīļu CO2 emisiju samazināšanas iespēja. Viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem. Filipam Ovenam došu vārdu, lai viņš sniegtu ievādu šajā jautājumā. Thank you very much, Mr. Chair. Liels paldies, prieksēdētāji. Labdien visiem! Paldies, ka devāt man iespēju ierasties pie jums un šodien izteikties par darbu, ko veids uh, klimata pārmaiņu ģenerāldirektorāts saistībā ar smago komerciālo kravas transportu. Sākumā gribētu teikt, ka transports ir uh, liela no uh, siltumnīcas efekta gāzu radošo efekta uh, izman, izraisītāju avotiem, un Eiropas Savienībā tie ir 25%, kas ir 5% no kopējām uh, Eiropas Savienības seg gāzēm. Ja mēs palūkojamies uz ierasto scenāriju, tad pieaugums Eiropas Savienībā uh, Savienības transporta sēk gāzēs um, no 90. gada līdz 2050. gadam ir paredzēts par 50-60%. Un tad uh, tā būs, tas būs lielākais emisiju radītājs, radītāju nozara. Tādēļ mums emisijas no transporta ir radikāli jāsamazina, ja vēlamies sa sasniegt savus izvirzītos mērķus. Un šajā kontekstā smago kravas transportu um, emisijas ir jāsamazina. Redzam no mūsu pieredzes attiecībā uz pasažieru automobīļiem, ka samazināšanas mērķis ir labs veids, kā radīt un izstrādāt efektīvākus transporta līdzekļus. Un uh, pasažieru automašīnām šī regula stājās spēkā pagājušajā gadā, un ja palūkojamies uz datiem par 2009. gadu, tad redzam, ka ir neprecedenta samazinājums uh, uh, emisijās. Un arī degvielas efektivitāte ir tas galvenais dzinums, kas nākotnē kļūs tikai svarīgāks. Klimata pārmaiņu dēļ, kā arī konkurētspējas dēļ mums jānodrošina, lai Eiropas Savienības CO2 emisiju standarti būtu progresīvākie pasaulē. Es domāju, ka visi jau arī zināt, ka uh, smagais komerciālais autotransports ir viena no mērķu jomām, un šeit vēl stratēģija nav izstrādāta. Bet šī gada sākumā uh, Uh, komisijas savā stratēģijā piemin, ka šeit vajadzētu izstrādāt stratēģiju, bet vēl nav norādīts termiņš, līdz kuram brīdim tas tiks izdarīts. Ir Eiropas Savienībā vairāk lielie ražotāji, bet smago transporta līdzekļu nozare ir ļoti fragmentēta, un tas nozīmē, ka ļoti daudz uh, treileru ražotāju, kā arī lielo um, ražotāju un individuālo ražotāju transporta līdzekļu lietotāji. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams struktūrēt pieeja šai nozarei, un komisija tādēļ šī gada sākumā veica pētījumu, lai mēs saprastu uh, automobīļu tirgu, uh, sadalījumu starp lietotājiem, šo um, transporta līdzekļu flošu vai uh, grupu lielumu un izmantošanas mērķus. Kā arī saistībā ar degvielas izmantošanu šeit nepieciešams uh, veikt kvantitatīvus mērījumus, lai saprastu, kādas ir arī pie, pieejamās tehnoloģijas, aplūkojot dažādus transporta līdzekļus un arī jauno tehnoloģisko iespēju apskatu. Papildu šajā pētījumā ir plānots arī veikts iz, izvērtējumi par politikas iespējām, kā piemēram emisiju tirzniecības schēma, likumdošana, kas regulētu šo jomu, veicināta caurskatāmība tirgū un arī monitoringa sistēma attiecībā uz pārdoto transporta līdzekļu uh, izmantojumu. Nespieciešams iespējams arī mainīt likumdošanu, lai būtu um, mazāka pretestība gaisam, kā arī ātruma ierobežojumi šim smagajam kravas transportam. Un darbu plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Bet, saprot, tirgus izprašana ir tikai pirmais solis. Uh, nākamais šķērslis CO2 emisiju regulēšanā ir tas, ka trūkst veida, kā aprēķināt un pārskatīt situāciju, un bez šīs metodas likumdošanas instrumenti, lai samazinātu emisijas, ir visai grūti izveidojami. Ņemot vērā, cik svarīgi ir degvielas patēriņš šajā nozarē, nozarei tas varētu būt motivējošs veids samazināt emisijas, un komisija atbalsta šo procesu. Un tādēļ mēs arī turpinām darbu šajā jomā. Ir arī pētījums saistībā ar attīstību un certificēšanas metodēm CO2 emisijām un degvielas patēriņam svagajam kravas transportam. Šeit šajā pētījumā tiek iekļauts ļoti plašs pētījumu klases attiecībā uz certifikācijas metodēm. Pētījums konkrēti skatīsies CO2 uh, metru izveidi, tātad CO2 grami uz kilometru nobrauktā transporta. Uh, Un šeit jālūkojas arī uz uh, to, lai certificēšana pilnībā aptvertu visu smago kravas transportu. Ir nepieciešams veikt arī praktisko verifikāciju šai procedūrai, un tas tiek veikts, lai nodrošinātu preci, precizitāti pārbaudēm un lai dati būtu uzticami. Balstoties uz šo procedūru rezultātiem, ir cerams, ka mums izdosies identificēt klasifikācijas schēmu, lai sagrupētu uh, šo, š, sagrupētu visus šos transporta līdzekļus dažādās CO2 emisiju degvielas uh, efektivitātes klasēs, un šo darbu plānojam pabeigt 2012. gada pavasarī. Šo darbu nevajadzētu uh, skatīt kā izolētu procesu. Komisija uh, salīdzina uh, citu valstu pieredzi un ir plānots arī uh, tikšanās ar iesaistītajām grupām. Šeit jārunā ar, gan par uh, transporta līdzekļu ražotājiem un lietotājiem. Komisija uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, bet jāuzsver arī tas, ka uh, šobrīd tam nav pievērsta pietiekamā uzmanība. CO2, transporta līdzekļu CO2 regulas izmantošana ir, kā mums uh, kā paraugs, un, kā jau minēju, tad vēl aizvien nav termiņa uh, attiecībā uz smago kravas transportu un attiecīgiem likumdošanas aktiem. Paldies! Yeah, thank you very much, Mr. Owen, for this. Paldies, Paldies par šo ievadu. Uh, redzu, ka vairāki kolēģi grib izteikties. Kris Dēvis lūdzu vārds vispirms. Lai arī termiņa šobrīd vēl aizvien nav, jūs jau norādījāt, ka kaut, kādas, kaut kādi pieturpunkti mums ir, kaut kādi datumi. Nu, varbūt mēs nezinām, kad tiks sasniegts mērķis, bet nu, kaut kur jau mēs ejam šobrīd. Sākumā gribētu aicināt komisiju atteikties uh, no uzsvara uz CO2 uh, emisiju samazinājuma, kā tas bija ar uh, parasto transporta līdzekļu uh, efektivitāti. Tur mums vajadzētu runāt par degvielas efektivitāti, fuel efficiency. Tā ir viena no tām jomām, kur, mūsuprāt, vajadzētu rīkoties, lai samazinātu klimata pārmaiņas, lai labāk izmantotu resursus, samazinātu arī izmaksas. Bet nu vai to var efektīvi pārdot? Tādēļ degvielas efektivitāte un labāks dabas resursu izmantojums un tā rezultātā CO2 samazinājums, viss jau ir kārtībā, bet nu, tā veiksmīgi noformulējiet to visu secībā. Uh, saistībā ar smago kravas transportu jautājums ir, vai mums šis tiesību akts ir nepieciešams, vai mums vajag likumdošanu šajā jomā. Manuprāt, Eiropas Savienība šajā jomā labi strādā, un tās tendences ir tādas, īpaši uz pasažieru auto automašīnām, tur, kur ir likumdošana, tur nozare kaut ko ir darījusi, la, kam ir bijuši pozitīvi rezultāti, kas labi ietekmēs gan tātad šoferis, gan arī emisijas ko, samazinājumu kopumā. Nu, inženieri vienmēr ir teikuši, ka uh, ir visai grūti sasniegt šos mērķus, bet tas tiek darīts tad, kad tiek izstrādāts tiesība akts. Tādēļ es esmu par Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā, un es arī atzīstu tās problēmas, ko jūs minējāt. Tātad, nu, kā salīdzināt ļoti līdzīgas lietas, kā noteikt um, šo līmeņa rādītāju sistēmu, bet saistībā ar smago kravas transportu nozara teiksim, bet mums tas nav nepieciešams. Kas ar, atšķirībā no vieglā transporta, jo īpaši pasažieru komerciālā transporta, smago automobīļu uh, pircēji apzinās degvielas patēriņu un tādējādi arī CO2 emisijas. Šis smagais transports uh, tiek marketēts uh, balstoties uz maza degvielas patēriņu, jo tas ir ļoti svarīgs lietotājiem. Bet tas tika minēts sākumā arī par vieglajiem, vieglo transportu. Bet praksē, tātad runājot par degvielas efektivitāti, ražotāji nekad parasti mārketingā neuzsvēra, cik uh, de efektīvi degvielas izmantojuma ziņā ir šie transporta līdzekļi. Un arī attiecībā uz vieglo komerciālo transportu tur efektivitāte bieži tiek minēta, bet uh, ražotāji to neuzsver vispār. Tādēļ, manuprāt, šeit, ja tiek veikts pētījums par to, kā tiek veikts mārketings smagajam transportam un uh, cik lielā mērā jau tagad uzmanība tiek piešķirta degvielas efektivitātei, vai tirgus pats varbūt nonāks uh, uz progresa ceļa, vai mums tomēr nepieciešama kaut kāda ārēja stimula šim procesam. Paldies! Paldies! Lin Majervei kundzei vārds. Jā, paldies. Un gan uh, viegliem mašīnām, gan kopējiem transportam. Vai jūs tātad zinat, kāda, kāda ir šī kopējā situācija, cik lielā mērā mums nepieciešama likumdošana un cik kādu proporciju no emisijām rada smagais transports? Un es arī saprotu šo definīciju, te, iekļaut, te tiek iekļaut arī autobusi, Vai jums ir atsevišķi kaut kāda pieeja autobusu transportam šajā smagā komerciālajā transportā, jo, nu, tai vajadzētu būt vienkāršākai. Tā tad uh, ideja, jo tur tiek ražotas vienības. Bet, nu, cik es noprotu, tad jau tagad um, bieži vien tiek iepirkti autobusu uzņēmumi, jo tie samazina kopējo emisiju rādītāju. Tātad vai autobusi tiek atsevišķi nošķirti kaut kā jums? Paldies! Neviens vairāk nav pieteicies. Varbūt jūs varat atbildēt tagad uz eh, šiem jautājumiem. Es varbūt atpakaļgaitā atbildēšu šiem jautājumiem. Sākumā eh, tātad smagais eh, kravas transpo, komerciālais transports pārstāv 25% no kopējiem seg gāzēm. Nu, kopumā runājot, tas tātad tas vispārējais emisiju daudzums, par ko mēs runājam. Kas attiecas uz autobusiem, uh, tad uh, tie ir visai atšķirīgi no citiem uh, šiem smagajiem komerciāliem transportiem. Bet tas nav, arī autobusi ir dažādi. Tā tad ir pilsētas, ir starppilsētu, un tad, kad, nu, šajā, um, šeit iedziļinās ir ļoti daudz dažādu nošķīrumu. Turklāt konkrēti, ja mēs runājam par uh, to metrisko pusi, kā rēķināt tātad CO2 uz pasažieru kilometru vai kaut ko tādu, tātad kravas transportam, uh, uh, ir kaut kas cits un pasažieru pārādājumiem kaut kas cits. Bet, nu, jāsaka, mēs esam šobrīd pašā procesa sākumā. Mums, mēs strādājam pie diviem uh, jautājumiem, lai izprastu tirgu, vai autobus atšķirās no smagā kravas transporta un tā tālāk. Nu, atbildi ir jā, bet mēs gribētu šeit detalizētāk pieeja, jo arī autobusiem ir dažādi nodalījumi, dažādas atšķirības atkarībā no mērķa. Un ja mēs runājam par smago kravas transportu, uh, tad uh, ir ļoti dažādi at, atkarībā no tā, kas tiek pārvadāts, vai pasažieri, vai ogles, vai nafta, vai, nu, arī šeit mums nepieciešams izprast situāciju. Un tad varēsim zināt, vai nepieciešams regulēt šo jomu. Mums jāsaprot tirgus daba un tas mērķis, kam šis transports tiek izmantots. Turklāt ir arī ļoti daudz ražotāju, Volvo, Skanija un tā tālāk. Uh, ja, ja, arī šajā sektorā, ja iedziļinās, ir ļoti daudz dažādu lietu, kas mums vēl aizvien jāizprot. Nu, nonākot pie Deivisa kunga jautājuma, vai mums nepieciešama likumdošana? Nu, esam procesa sākumā, mēs mēģinam izprast tirgu, tad, kad tirgu būsim izpratuši, tad vajadzēs saprast, kā patiešām mēs sagatavojam likumdošanas, kā mēs mērām emisijas no šiem transporta līdzekļiem, to arī mēs vēl nezinām. Bet no otras puses es pilnībā jums piekrītu, ka mums nepieciešams mainīt mārketinga pieeju. Mums nepieciešams slēgties uz attīstību, darba vietām, jārunā par inovācijām, jārunā par to, kādēļ mēs sakam degvielu un kādēļ nepieciešams ņemt vērā visus aspektus. Nu, es negribētu teikt nedrošas CO2 emisijas, jo visi jau teiks, ka savā uzņēmumā visi mēģina samazināt CO2 emisijas, bet mums jāsaprot, kā piemērot šo potenciālo tiesību aktu nozares vajadzībām, kas būtu inovācijas, darba vietas, attīstība un uh, kam būtu pozitīva ietekme arī uz vidi rezultātā. Bet es arī atzīstu šeit, uh, apzinos starp, starptautisko attīstību, jo ASV, zinu, šis process jau ir sācies saistībā ar smagu kravas transportu, un tas pats attiecas arī uz Japānu manuprāt, ir ļoti svarīgi, ja mēs to darīsim, lai tas tiek darīts paturot prātā nozares intereses, jo mēs zinām, ka Eiropas ražotāji ir efektīvāki par citiem, tas palīdzēs uh, starptautiskā līmenī arī pārdot transportu, bet nepieciešams paralēli izpildi, tātad strādāt pie likumdošanas, lai globālā līmenī nebūtu pārāk daudz standartu jāizpild, lai samazinātu administratīvo slogu un šīs izmaksas ražotājiem. Paldies! Jā, vielen dank. Uh... Paldies. Vēl kāds jautājums? Jautājums, vai jūs esat pārskatījuši mārketinga stratēģijas, tātad cik lielā mērā ražotāji ņem vērā degvielas efektivitāti pārdodot savu, tra savu transportu? Nu, viņi vēl tikai strādā pie saviem pētījumiem. Es pieņemu, ka viņi vēl nezina, saka priekšsādētājs. Komisija, nu jā, tas būs iekļauts pētījumā, nozare mums norāda, ka lielākās izmaksas ir saistītas ar degvielu. Un tas nozīmē, ka mums jāsaprot, kā tad īsti tas darbojas. Nozarei šo konkrēto jautājumu neesam jautājuši, bet, nu, pastoties visu, ko saņemu, saprotu, ka uh, degvielas efektivitāte uh, ir ļoti svarīga, jo degvielas izmaksas ir lielas. Paldies, tad mēs uh, ar interesi gaidām pētījumu un iespējams likumdošanas iniciatīvas, kas no tā sakos kā pēdējais paredzis vēl punkts uz darbu kārtībā, proti izmaiņas netiešo zemes izmantošanā un biodegvielu. Tas ir jautājums, kas ir radies liels kaislības un kur ir dažādi pētījumi, un par to mēs šodien vēl vēlamies pārunāt. Filips Owens no ģenerāldirektora Klim un arī no ģenerāldirektora enerģija pārstāvis varbūt eh, no nu, enerģijas vispirms, lai Avenkungs vispirms varētu padomāt eh, un eh, atpūsties drusku. Lūdzu, pastāsti mums par šo problēmu. Čaiman. Paldies priekšsēdētāji. Labvakar. Es jau esmu te runājis jūsu parlamentā pārstāvot ģenerāldirektorātu enerģētika. Uh, Mēs saprotam ļoti labi, ka šis, kāpēc šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā, jo e, biodegvielas un ilgtspējīgā to izmantošana patiešām ir ļoti svarīgs jautājums, un es domāju, ka jūs zinat, ka sākot no uh, svētdienas uh, būs jāsāk pielietot Eiropas Savienības biodegvielas ilgspējīgas izmantošanas kritērijus, kritēriju prasības. Uh, Un tātad tas nozīmē, ka būs vajadzīga arī administratīvā darba pielietošana no eh, tiem, kuri piedalās šo degvielu tirgū. Un tikai eh, tādā veidā mēs varēsim arī precīzi uzstādīt, uzskaitīt visus mērķus saistībā ar direktīvu, saistībā ar oglekļu izmešu samazināšanu. Uh, Bez tam biodegvielas būs uh, tās, uh, kuras varēs saņemt finanšu uh, atbalstu tikai tad, ja būs uh, prasības ievērotas. Komisijai decembrī ir jāks, šogad jāsagatavo ziņojums par ļoti sarežģītu um, tēmu par netiešām um, zemes izmaiņām. Un uh, pēc tam sekos likumdošanas priekšlikums. Jūs droši vien nebūsiet pārsteigti uzzināt to, ka uh, sagatavot šo ziņojumu nebūtu nav e, viegls darbs, jo šis jautājums ir sarežģīts. Un te mums arī jādomā par tiem ilgspējīgas uh, izmantošanas kritērijiem, kuri ir saistīti ar zemes uh, izmaiņām, ar grunts izmaiņām. Uh, Un tas ir pamatā šim koncepcijām, šai koncepcijai, un tas nozīmē, ka viena uh, kultūra auga izmantošana šī gadījumā biodegvielas izlietošanai netiešā veidā uh, palielina citā vietā uh, rūpne, zemes lauksamniecisko izmantošanu. Un ja tas kaut kādā veidā iespaido, piemēram, mitrājus vai mm, apmežotas plasības, tad tas ir saistīts arī ar gāzu izmešiem, CO2 gāžu izme, gāzu izmešiem. Un visas šīs izmaiņas ir jānovērtē, jāpielieto konkrēti modeļi. Tāpēc arī komisija ir uzsākus četrus analītiskus dabas um, vingrinājumus, kas palīdzētu um, nāk no jūlija līdz oktobrim arī vienu konkrētu šādu pētniecisku uzdevumu atrisināt, paveikt. Un mums jānodrošina, lai šis analītiskais darbs mums eh, dotu precīzi zināšanu, cik eh, būtiski šīs netiešās augsnes izmaiņas, un otrkārt, eh, ja ir nepieciešams kādas darbības, tad tieši kādas, kā reakcija uz uzdotajiem jautājumiem. Uh, Un kopsumā te mums ir daudz un dažādi jautājumi. Mēs esam no organizācijām, no pilsoņiem un dalību valstīm saņēmuši apmēram 140 dažādas atbildes. Pašlaik mēs sagatavojam ziņojumu, esam e, šajā darba procesā, pamatojoties uz analītisko darbu un pamatojoties arī uz sabiedrības reakciju, atvainot uz konsultatīvo darbu. Mēs sagaidām, ka parlamentā arī notiks debats un ka mēs varēsim eh, sagatavot ziņojumu un arī galvā priekšlikumu. Paldies priekšsēdētāji! Danke, Herr van Steen. Paldies. Tālāk, Ovenkungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau Hans teica, Viņš runā e, pārstāvot gan enerģētikas, gan e, e, klimata izmaiņu ģenerāldirektorātus, un tas arī nozīmē, ka mēs esam ļoti cieši sekojuši šim darbam. Mums principā ir uh, komanda, kurā strādāja pārstāvi no abiem ģenerāldirektorātiem. Un es domāju, ka vislabāk paš šajā darba attīstības procesā ir būt atvērtiem jautājumiem. Tad ir vēl vairāk jautājumi. Pirmais runātājs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums ir saistīts ar uzskaiti. Vai komisija plāno uh, veidot uzskaiti attiecībā uz ilgadīgo mežu iespaidošanu no uh, šiem pasākumiem un arī kādi ir uzskaits darba attiecībā uz uh, siltumnīcu gāzu izmešiem. Bet tagad, par ko mēs tagad runājam, tam mums jādomā arī, kas notiek Kankūnā. Un te jājautā, kā Kankūnas konferences iespaidos šos jautājumus. Paldies! Tālāk došu vārdu Klodam Turmesam, agrākajam referentam par atjaunojumās enerģētikas direktīvu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Te es gribu akcentēt divas uh, lietas un akcentēt to no institucionāla viedokļa, kā šis process ir e, risinājies, un Francijas prezidentūras laikā mēs ļoti veiksmīgi tikām e, galā ar, ar, ar daudziem uzdevumiem un izveidojam instrumentus. Un tie, kuri strādājuši kopā ar mums kopš 2009. gada, labi sapratīs to, ka mums kā parlamentam, tad, kad mums notiek balsošana ITRE un ENVI komitejās, Tad mums arī ir konkrēti grozījumi. Uh, 594. grozījuma sakarā uh, mums notika balsojumi gan pār, bija gan pret. Un mēs arī runājām par uh, uh megaģaulu uh, skaitu un kā tas iespaido, kā šajās robežu lielam iespaido vidi. E, Vairāk dalību valstis mūs atbalstīja mūsu nostājā, un galu galā mēs kā parlaments pieņēmām e, tādu e, nostāju, ka mēs neņemsim vērā šo faktoru, jo mums ir ļoti būtiski laika ierobežojumi. Un es domāju, ka ja mēs kā parlaments veico, veicot sarunas, kurās piedalās eh, padomu, parlaments un komisija, un ja mēs galu, galā pieņemam uh, un atkāpjamies uh, no konkrētiem uh, grozījumiem, uh, ja mēs uh, pienākam pie šāda vienot lēmuma, tad īstenībā mēs nonākam pie eh, tāda procesa, kad mēs griežamies pie eh, komisijas un eh, ziņojums tiek pieņemts un uzsākt likumdošanas aktivizācija. Bet mums ir radies iespējas, ka daļa no komisijas, ja tā var teikt, nu varbūt tas pārāk stipri skan, bet tomēr gribu teikt, ka nepiedalās tādā uh, tieši izteikti politiskā procesā, kur esam uzsākuši kopš 2008. gada. Un šis apsvērums 85 plus 19. pāns apakšpunkts 6 ļoti precīzi norāda to, ka visam ir jābūt saistītam ar zinātniskiem pierādījumiem, un tam, e, tam visam jābūt izdarītam līdz 31. decembrim, un 2011. gadā vispār darbam jābūt padarītam. Līdz ar to es vēlos uzdot jautājumu komisijai, sakot to, ka mēs saprotam, ka komisija vēl nav gatava piedāvāt savu ziņojumu uz to datumu, kurš no īstenībā bija paredzēts. Bet kas dara mums bažas, ir tas, ka darba programmā 2011. gadā nav nekādas atsauces uz ziņojumu vai e, piedāvātajiem koplēmumiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams kaut kāds arguments no jūsu puses, kas rāda, ka jūs tiešām strādājat ļoti nopietni pie šiem jautājumiem un tās transponēšanas uh, lietas, par kurām ir vienojušās valdības, tad arī tiek ņemtas uh, vērā. Mans kolēģis, uh, uh kurš ir agrāk strādājis ar uh, zemes izmantošanas modeļiem, uh, runās var apstiprināt to, eh, ka pierādījums ir ļoti būtisks eh, faktors, un šis ailogu faktors mm, tad varbūt nav pietiekoši svarīgs arguments. Otkārt es vēlos runāt par šo direktīvu, jo es vienmēr esmu teicis, uh, ka šai jaunai likumdošanas normai tāds pārbaudījums būs jautājums, kā tie, kuri ir tirgu, reaģēs un vai investēs dažādos atjaunojumās enerģijas sektoros, bet mums, diemžēl, nav no uh, biodegvielu uh, tirgus labas ziņas, jo uh, viss sektors īstenībā atturās no investīcijām, jo nezins, kāds tieši būs tirgus. Un kad jūs runāsiet ar tiem, kuri ir gatavi uzsākt otrās e, eh, paaudzes biodegvielas eh, ražošanu, kas ir jau tehniski sarežģītākas degvielas, tad e, būs tur daudz zemāks ailogu faktors. Un tas pamats, kas mums ir šodien, mums faktiski dod tādu dubultu bonus nākotnē, bet tas nav pietiekoši stingrs, lai mēs varētu dot tirgumu pietiekoši stingru signālu mm, par um, mm, ailogu uh, eh, degvielām. Un eh, ar ko tad mēs uh, aizvietosim uh, benzīnu vai, vai, vai, vai naftu, eh, smagajās, eh, naftas produktus eh, smagajās automašīnās pēc 2013. gada. Ja mēs neat, nekavējoties neinvestēsim otrās paudzes bio degvielās. Un tad mēs arī nevarēsim nonākt pie nepieciešamajiem samazinājumiem. Uh, kas ir noteikti. Paldies! Paldies, Klod. Nākamais Kris Devis. Thank you, President. I hope they won't. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka komisijā nebūs daudz e, cilvēku, kuri gribētu pagriezt prom savu uzmanību no šī jautājuma, bet e, e tas var novest pie tā, ka, ja kaut kas mainās likumdošanā, mēs varētu teikt, mēs jau jums to teicām. Bet runājot par mānu un biodegvielām, es varu teikt, ka es pats esmu entuziasts, un es uh, eh, varu ļoti iedzinājos dažos šai, eh, dažādos ar biodegvielām saistītajos jautājumos jau pirms vairākiem gadiem. Un es gribu teikt, ka piemērotais moments ir tikai attīstījies, nekas nav apturēts. Bet tomēr vajadzētu izteikt to, ka mūsu prasība, Eiropas prasība ir tāda, ka tas veicina mm, dažādu uh, sugu uh, dzīves areālu iznīcināšanu. Un līdz ar to es gribētu teikt, negaidīsim pavisam pasīvi, e, lai mēs nepieļautu kļūdu, vai mēs, lai mēs varētu atkal un strādāt, lai mēs varētu atkal izvērtēt laika grafiku, un tā, lai komisija var pabeigt savu darbu, e, izvērtējot to, kas ir padarīts likumdošanas sagatavošanā. Paldies, un tagad uh, Linda. M Jā, Linda Makavena uh, saka, ka viņa tāpat kā Kris um, saka, ka nevajadzētu uh, šo te kampaņu par ilgspējīgiem kritērijiem apturēt. Strādāsim tālāk pie otrās paudzes biodegvielām, bet uh, E, kad mēs skatāmies uz e, dažādu svarīgu institūciju ziņojumiem, teiksim, UNEP, e, Vācijas konsultatīvā padome un daudzas citas ievērojams starptautiskas institūcijas un valstu institūcijas, tad tur daudz ir bāžu izteikts par ILOG Un kad mēs runājām par desmitiem tūkstošu ģimeņu pārvietošanu Austrumā Afrikā, kurus veic Eiropas kompānijas, attīstot biodegvielu ražošanu, tad mēs nevaram palikt inerti un vienkārši noskatīties, un kā te Kris teica, par tiem lēmumiem, kas pieņemti pirms diviem, trījiem gadiem. Un tad man jāsaka, ka Vai tad tiešām uh, ir tā, ka komisija negrib tajā visā iesaistīties, jo tas vienkārši ir ļoti vissmagi saistībā ar šo faktoru. Bet es arī esmu noraizējusies, jo ir kompānijas, kuras tiešām vēlas investēt un jau ir investējušas, un mums tas viss ir jāsakārto ļoti precīzi, mums jādod pašiem precīzi signāli, uh, Un mēs nevaram vienkārši spiest, lai līdz Ziemassvētkiem būtu komisijas priekšlikums, bet mums ir nepieciešams uh, savu veidu laika grafiks, lai mēs varētu sasaistīt 2010. Um, 2011. gadu darbus un kaut kā varbūt aktivizēt to visu. Un, uh, lai arī komisija ņemt vērā augstos vidas aizsardzības standartus.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 komisijai, ģenerāla direktorātiem par eh, paziņojumu. Tie visi jautājumi ļoti būtiski, kas iesa, ir saistīti arī 2020. gada stratēģiju. Bieži vien ir jautājums šāds, vai zinātne jau ir gatava eh, strādāt ar šādiem lielumiem un šādām nostādnēm. Un ir daudz un dažādi pētījumi, bet tomēr nav neviena pētījuma, neviena eh, pētījuma attiecībā tieši uz mm, konkrētām netiešām ietekmēm uz zemi. Kaut, kaut daudz pētījumi ir rādījuši, ka e, iespaido šāda veida e, lauksemnieciskā un anidētiskā darbība augsni. E, Un mums vajadzētu visu daudz precīzāk, uh, mums vajadzētu ļoti precīzi visu ņemt vērā, kas ir saistīts atjaunojumās enerģi, enerģijas direktīvā. Bet nav neviens zinātniskais institūts, kurš ir teicis, ka nevajag izmantot šādus uh, lielumus, šādus rādītājus. Un mēs varam iedomāties, ka ne visi ir gatavi ar šādiem rādītājiem strādāt, un pat arī dalībvalstis nē. Un tāpēc es gribētu teikt sekojošo lūdzu komisija, es neesmu pieķēries visiem spēkiem šai decembra, eh, šim decembra beigu termiņam pirms Ziemassvētkiem, bet mums ir nepieciešama, lai būtu pareizi lielumi eh, šajā eh, netiešajā iedarbībā, iedarbības uz augstni izvērtējumā. Un ja mēs to darām tikai uh, vajadzībām uh, trade ģenerāldirektorātam, tas būs uh, 6% un būs uh, procentuālais sadalījums starp et etanolu un biodīzeļdegvielu. Uh, Bet paskatīsimies uz ieviešanas plāniem, kāda tie ir atjaunojumās enerģijas direktīvā, tad tur vairāk kā 90% ir no biodegvielas puses iekļauti rādītāji Un tāpēc nodrošināsim, lai šie e, izcilie, e, e, šās izcilās iestādes, kuras mēs saucam par GSI, tad arī strādā ar šiem jautājumiem. Tad mēs zināsim, ka būs precīzi rādītāji ailogu sakarā un iekļausim šos priekšlikumus 2011. gada darbā, un tad mēs Būsim droši, ka esam devuši pareizos signālus inovāciju ziņā uh, nozarēm un lai mums būtu atbilstoši biodegvielu īpatsvars. Paldies, un tagad vārds Vittorio Podī. Paldies. Es vienmēr esmu bijis ļoti skeptiski noskaņots ja šeit ir runāts, runā par uh, pirmās un otras paudzes biodegvielu. Manuprāt, vienīgā atšķirība pastāv tādēļ, ka otrajā paudzē visa kopīga biomasa arī tiek izmantota. Un šajā gadījumā es īstenībā paplašinātu šo problēmu loku eh, par bio pārstrādes uzņēmumiem kopumā, tad arī naftu varētu aizstāt ar izēvielām, kas tiek ražots no biomasas. Pirms mēs runājam par šo jautājumu par uh, netiešās zemes izmantošanas maiņu, vispirms mums ir jāapzinās fakts, ka augsne uh, ir resursi, kas var beigties. Mums ir ļoti precīzi jāplāno. Tas ir pirmais aspekts. Otrakārt, jau pastāv daudz biomasu krājumu, gan no mežsaimniecības, gan no lauksaimniecības, un pirms mēs uh, uzņemamies kaut kādas noteiktas saistības, vispirms vajadzētu paraudzīties, kāds ir, kas jau ir proti, kādas tehnoloģijas jau ir, lai pārstrādātu atlikumus, un lai to uzlabotu pirms eh, runāt par zemes izmantošanas maiņu. Kā jau teicu, augsne ir eh, resursi, kas var beigties, tie ir ierobežoti, un pirms tam eh, tā, kaut ko tādu darīt, vajadzētu izmantot, paraucīties uz tiem instrumentiem, kas jau ir, un tos patiešām īstenot un vajadzētu uzlabot arī novēr novērošanu. Tie ir instrumenti, kas ir nepieciešami, lai mēs patiešām zinātu, kāda ir situācija, augsne, kādā situācijā tā ir, kā tā tiek izmantota, un pamatoties uz to vajadzētu mēģināt izmantot satelītu sistēmu, satelītu novērošanas sistēmu, lai mēs būtu pavisam droši, kā mūsu politika ir veidot pareizi. Paldies! Pēdējā runātāja Rita Manneri. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komissio. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies arī komisijai par ļoti precīzo šīs tēmas izskicējumu un aprakstu. Uh, Tāpat arī ļoti svarīgi, lai mēs visi būtu vienoti e, šajos risinājumos, lai varētu sasniegt tos mērķus, kas uzstādīti 2020. gada stratēģijā. Bet e, gribētu teikt e, komisijai sekojošo, runājot par kūdas izmantošanu kā vienu no iespējām biodegvielu izmantošanā un arī šķidrā kurināmā izmantošanā, tad kūdra Eiropas Savienībā ir pieejama. Un mēs tātad to varam izmantot. Nevis uh, uh, pirkt akmeņoglus uh, eh, no kādas valsts, kas nav Eiropas Savienībā vai kādus citus energoresursus. Un tā, piemēram, Somijā. Uh, vairāk kā simts mājas tiek apkurinātas, uh, izmantojot kūdru. Un es gribētu uzdot jautājumu komisijai, kāda ir komisijas attieksme attiecībā uz kūdru izmantošanu kā kurnāmo. Mans tēns un uh, Ovenkungs uh, atbild uz jautājumu, kurš sāks šoreiz varbūt otrādi. Van Steen. Van Steina kungs. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies par visiem komentāriem. Mēs uh, tomēr nedziedāsim savus, neizdziedāsim savas atbildes, bet centīsimies būt ļoti precīzi. Vispirms, pirmais jautājums ir uh, saistāms ar mūsu atbildi. Uh, Un sekojuši var teikt, es diemžēl šodien nevaru pietiekoši precīzi izteikties, jo nav mums informācijas. Bet par Kankūnu otrais jautājums. Jā, mēs ļoti labi zinām, neapšaubām, kas notiek Kankūnā, un cerams, ka būs eh, pieņemti pozitīvi rezultāti, pozitīvi lēmumi. Un eh, līdz ar to mēs arī domāsim, ko mēs varam ar dialogu eh, principā darīt, kā virzīsies šis darbs. Bet skatīsimies, kā vispirms noritēs sanāksme Kankūnā un kā tas iespaidos, redzēsim, kā tas arī iespaidos mūsu darbu ailak sakarā. Un bija vairāki jautājumi, Deivis, Vakavāra, Linda, kas bija saistīti ar laika grafiku. Un es jums varētu dot tādu vispārēju priekšstatu par to, kur tad mēs tieši atrodamies uh, laika ziņā. Un mēs ar uh, kolēģi nācām no sanāksmes, kur tieši mēs runājām par šo ziņojumu laika grafiku, un tas ir ziņojums, kuru mēs eh, ceram sagaidīt kā likumdošanas instrumentu līdz šī gada beigām. Uh, Es nevaru pateikt, vai tas būs pirms Ziemassvētkiem vai pēc, bet neapšaubām līdz 31. decembrim tam jābūt ziņojumam, kurā precīzi parādās, kas ir izdarīts arī izpētes ziņā pēdējo 12 mēnešu laikā, un tas arī atspoguļos to, kas notiek konsultatīvajā ziņā un kādi e, cilvēki ir atsaukušies uz mūsu konsultatīviem jautājumiem un norādot tās precīzās iespējas, kuras varētu komisija attīstīt, eh, tad ir jārunā par iedarbības eh, izvērtējumu, eh, un mēs cenšamies, domājam, ka paveiksim šo darbu līdz 2012. gada decembrim. Tātad mums vajadzētu strādāt tā, lai mēs tiešām varētu to izdarīt uh, līdz šim, līdz tam, līdz šim norādītājiem laikam. Bet jautājums ir sarežģīts, un šeit ir pietiekoši daudz neskaidrība arī no zinātniskā viedokļa, un daudz arī neskaidrība un uh, jautājumu, kas jāatrisina attiecībā uz modeļiem, lai mēs varētu sagatavot eh, labu bāzi iedarbības eh, novērtējumam un lai varētu visu nodrošināt, eh, kas vajadzīgs darbam nākošajā gadā. Bet ir mums tādas pazīmes, kas rāda, ka neobligāti nākošajā gadā komisija varēs sagatavot kādus būtiskus dokumentus. Es pilnā mērā piekrīstu tam, ko nu pateica Filips Owens Bet mēs patiešām strādājam un cenšamies ievērot laika grafiku. Man gan negribās izlabot kolēģus, bet jāsaka, ka direktīvā ir vārdi if appropriate, ja tas ir atbilstoši. Un līdz ar to ja būtu pareizi teikt, ka komisija pētīs šo jautājumu, un tas nebūtu nenozīmē, ka komisijai uh, ir um, tūlīt pat jānāk klājā uh, kā, uh, saistībā ar ailagu faktoru, kā jūs teicāt, tātad mums ir jātur vārda, uh, jāņem vērā šie vārdi if appropriate. Tātad jautājumi kur šeit izskaidē, izskanēja podīkungs teica, un es domāju, ka jūs ļoti pareizi teicāt, uh, kad teicāt, kad prodīkungs teica, ka zeme augstne ir vērtīgs un pietiekoši rēti sastopams resurss. Un tas ir saistīts ar to, kā mēs izmantosim uh, zemi, augsni un uh, kādi būs oglekļa izmešu daudzumi. Ir arī interesanti atzīmēt to, ka mēs īstenībā nepaplašinām to uh, teritoriju, kur izmanto lauksaimniecības vajadzībām, bet ka mēs paplašinām apmežotās platības. Es domāju, ka būtu godīgi teikt, ka šeit nu, nebūtu nekādi tādi efekti saistāmi ar biodegvielu. Jautājums par kūdru, ko Meners kundze pieminēja, tas nav nekas jauns. Tas ir bijis arī aplūkots jautājums, kad notika diskusijas par e, direktīvu, bet komisijas nostāda ir, ka kūdre nav atjaunojamais energoresurss, kā tas ir arī e, direktīvā norādīts. E, Tātad kūdra nav biomasa, lai gan tas nenozīmē to, ka kūdrai nav pietiekoši daudz vērtīgu uh, īpašību, kurus mēs varam ņemt vērā, lietojot vietējām vajadzībām. Būtu jau ļoti labi, ja kūdru mēs varētu iekļaut otrās paudzes biodegvielas eh, resursos, bet tā tas nav. Es domāju, ka mēs esam ganīs visu aplūkojuši, varbūt pats pēdējais aspekts. Es runāju par šo pētījumu, un varbūt, ka šeit nevajadzētu pārāk tehniski izteikties, bet mēs gan nevaidamies no šī pētījuma, jo, ja mēs aplūkojam dažādus scenārijus ar dažādiem procentiem, uh, tad es domāju, ka šeit ir arī 8,6% liels eh, skaitlis minēts pētījumā. Bet kā Filips Ovens teica, tad tomēr ir daudzi jautājumi, kur ir saistīti ar šiem modelēšanas uzdevumiem, un mums ir atbildes jāsaņem pirms mēs sagatavojam savu informāciju. Un mums ir e, uzdevums turēties pēc iespējas e, tuvāk pie plānotā laika grafika un darbiem. Paldies komisijai. Paldies visiem kolēģiem. Paldies arī tūkiem. Sanāksme slēgta. Rīt 9 no rīta sāksim ar balsojumu par dažādiem ziņojumiem. Paldies!